Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, laiks trauc uz priekšu. Priecājos jūs visus atkal šorīt redzēt. Lūdzu, ieņemiet vietas. Atsāksim plenāru sesiju otrā diena. Un pirmais darba kārtības jautājums ir tāds, kura laikā došu vārdu Milēnai Angelovām, Angelovai, kas ir nu, mm, priekšsēdētāja vietniece grupai, kas strādā budžeta jautājumos. Un viņi iepazīstinās mūs ar komitejas izdevumu ņēmumu provizorisko tāmi 2020. gadam. Lūdzu, Milēn, jums vārds. Priekšādātāji, liels paldies, labrīt, godātāji kolēģi. Pirmām kārtām vēlos uzsvērt, kā jau priekšādātājs norādīja, ka bijusī budžeta grupa tagad saskaņā ar jauno reglamentu ir pārsaukta citā nosaukumā, un tā saucas komiteja budžeta jautājumos, jeb KAF. Viens cilvēks no katras grupas, vēl par trim paplašināt šis sastāvs. Nu, attiecīgajos reglamentos tātad paredzēts mm, tas, ka mēs tagad varēsim strādāt vēl efektīvāk, vēl ciešāk, lai pēc iespējas labāk izmantot resursus gribētu pavisam īsi likt jums priekšā 2020. gada provizorisko tāmi. To apstiprināja prezidijas otrdien. Un šī informācija tiks nodota Eiropas komisijai 27. martā. Izejas punkts ir tāds, ka mūsu komiteja beidz pastāvīgus centienus, lai pielāgotu savu provizorisko tāmi tām prasībām ko, un, un, un cerībām, ko uz mums liek interesētās ēs puses ņemot vērā, ka nu, krīze novedus pie tā, ka ir vajadzīgi taupības mēri un dažādi veidi piesardzības pasākumi. Nu, protams, tas rezultā, rezultātā ir negatīvi ietekmējis mūsu budžetu. Kopš 2015. gada esam piedzīvojuši budžeta samazinājumi reālajos datos 1,3% apmērā, neskatoties uz to, ka šogada laikā mūsu budžets kopumā nomināli tika palielināts par 7,3 eh, punktiem Tāpat laikā jāņem vērā, ka darbinieku skaits samazinājās no 713 uz 668 Un tas ir saskaņā ar 5% samazinājumu prasību, par ko vienojās iestādes savā starpā 2013. gadā, un 36 amata vietas tika pārvietotas uz Eiropas parlamentu saskaņā ar sadarbības nolīgumu. Tas viss, protams, rada diezgan lielu spiedienu mūsu darbam, bet pateicoties sekretariāta darbam un ģenerālsekretāra darbam, tāpat arī pateicoties visiem kolēģiem, mēs tomēr savu darbu turpinām darīt. Un nu, katru gadu mēs saņemam vēstuli, kurā ir iekļautas svarīgākās norādes no Eiropas komisijas. Tā sauktā Otingera vēstule, tā ir, jo to paraksta komisārs Otingers. Un tur tiek piedāvāts ietvers tam, kādā veidā nākt klajā ar šo provizorisko tām turpmākā gada budžetam. 2020. gadā komisija, kā jau iepriekšējos gados, ir mudinājusi visas iestādes uh, piemērota nominālo iesaldējumu attiecībā uz projekcijām, ja provizoriskiem visiem izdevumiem, kas nav saistīti ar algām. Tāpat laikā ikgadējais uh, reglamentā noteiktais algu indeksācijas skaitlis, kas parādās 19. gada jūlijā, uh, Un, attiecīgi, arī 20. gadā būs 3,1% pirmajā un 2,5% otrajā gadījumā. Inflācija laikā no 2019. gada decembra līdz gada laikā tiek lēsta 1,6% apmērā provizoriski. Visi šie skaitļi pamatojas, skaitļi ir mūsu provizoriskās tāmas pamatā. Var jums pastāstīt, ka mūsu budžeta grupā un arī apakšgrupā mums eh, ref, ziņotājs Mendoze šai darbā ļoti palīdzēs un viņiem pateicīgs, pateicīgi arī Levenko un Vipaško kungiem kopā ar sekretariātu budžeta dienestā. Mēs centāmies izmantot visus šos te ierobežojumus, lai nāktu klajā ar pēc iespējas labāku provizorisko tāmi. Kopumā var teikt, ka ārā ņemts ir pilnīgi viss Un tā visa rezultātā nonākam pie palielinājuma par 4,22% mūsu budžetā, jeb 5,8 miljoniem. Un mūsu aplēses 20. gadam ir tādas, ka tas būs 144 miljoni. Tas joprojām ir mazāk par 4,3% eh, slieksni, ko noteica budžeta palielinājumam visām mēs iestādēm. Tātad īsos vārdos runājot, tādas lūk ir šīs uh, projekcijas, aprēķini, un ceru, ka jūs apstiprināsiet tās bez tālākiem, ceru, ka tos apstiprinās bez tālākiem samazinājumiem, diemžēl gan tā nekad nenotiek, bet var teikt, ka mūsu aplēses tomēr ir pietiekami piesardzīgas un ļaus mūsu politisko darbu atbilstīgi veikt. Paldies! Paldies! Nu, diemžēl mums nav kontrols pār parlamentu infrastruktūru, bet, nu, jā. Un pat paskatieties, mikrofonu tik viegli nav pārņemt no otra tik vienkārši. Bet, Milēna, paldies jums par šo prezentāciju. Debatas par šo jautājumu nav paredzētas, un līdz ar to pārējiem uzreiz tālāk pie SOK šķērsvītra 576 ziņojumi, respektīvi atbalstošas izglītības sistēmas presmu neatbildības novēršanai, kāda pārējai ir vajadzīga. Un referenta esat jūs pati, Milena Angelova, tāpēc jums tūlīt padodu arī vārdu. Liels paldies! Jā, šorīt cenšos jūs visus paturēt no, nomodā, bet nu, tas, protams, nav vienkārši. Gribu prezident īsumā jums šo mūsu pašnestības ziņojumu par to, kādas vajadzīgas uh, pārmaiņas izglītības sistēmā, lai novērstu prasmu neatbilstību darba tirgus nākotnē ņemot vērā mainīgos ekonomikas modeļus. Esmu ārkārtīgi pateicīga kolēģiem no darba grupas, kas pauda plašu atbalstu, un mēs tiešām veicam tādu kā inventarizāciju par visam debatēm, kas īstenots iepriekšējo trīs prezidentūru laikā, jo šis atzinums, jāsaka, nu, vēl sakņojas Bulgārijas prezidentūras laikā. Pēc tam turpinām strādāt ar Austrijas prezidentūru un lūk, darbu noslēgsim, noslēgsim Rumānijas prezidentūras laikā. Darba un digitalizācija, nā, digitalizācija nākotnes ir svarīgi jautājumi. Apkopojam dažādas idejas, iestrādājam tās atzinumā un ceru, ka tiešām gūs šis atzinums tādu plašu atbalstu un būs kļūst par labu dokumentu ko var izmantot tālāk šādā prasmu neatbilstības novēršanā. Atzinumā sakām, ka mēs atzīstam, ka pastāv prasmu neatbilstība, un tā vienmēr arī būs ļoti aktuāls fakts, jo pilnībā mēs nevaram no tās atbrīvoties. Tas vienmēr jāliek aiz auss, bet tāpat laikā tas, cik liela ir šī prasme neatbilstība, tas, eh, nu, gan jāsaka, šobrīd ir pat biedējoši un tāpēc e, tā visa rezultātā rodas tāda kā strupceļa sastrēgumi ekonomikas procesos, darba tirgu, kā rezultātā, piemēram, pilsoņi nevar izmantot savu radošo potenciālu, uzņēmumu savukārt nevar izmantot novatorismu potenciālu, un tāpēc ir vajadzīgi strauji mēri, lai šo apjomu neatbilstībā novērstu. Turklāt e, prasme neatbilstība, protams, negatīvi ietekmē visu sabiedrību, tā rezultātā pilsoņi nav apmierināti ar saviem, e, savu darbu, ar savām karjeras, um, karjeras procesu un rezultātā, protams, arī viņu algas nav atbilstīgas. Tas ietekmē viņu profesionālo izaugsmu un attīstību, un tāpat nevar viņi izmantot savus individuālās kapacitātes un potenciālu. Tā visa rezultātā arī darba ražīgums krietni samazinās. Aplēses liecina, ka Eiropas Savienība zaudē 0,8 eiro uz katru darba stundu šādu prasmu neatbilstības dēļ. Turklāt tas samazina arī uzņēmumu konkurētspēju, palēninot to darbību un padarot šos visus procesus krietni dārgākus, piemēram, nu, tas saistīts ar jaunu cilvēku darbā pieņemšanu un cilvēku resursu paturēšanu. Un tāpēc mēs nācām klājā ar priekšlikumiem par ļoti tādiem taustāmiem pasākumiem, ko dalība valsts var īstenot un ko var atbalstīt Eiropas komisija. Pirmām kārtām tāds oficiālais brīdinājums, formāls brīdinājums – Jo tiek pastāv tāds mīts, ka jo oficiālāka izglītība, jo labāka pēc tam karjera. Tas vairs tā nav. Šobrīd šis modelis mainās. Arvien vairāk ir vajadzīga tieši tāda pamatizglītība, un tad pēc tam tālāk jānāk mūža izglītībai, tālākai pielāgošanās eh, iespējai, um, atbilsti, un kas pie, nu, piedāvā atbilstīgās prasmes. Jāņem vērā, ka arī internets, piemēram, eh, mm, nu, novedis pie interneta izmantošana nozīmē to, ka cilvēki un studenti vairs nav spiest atcerēties kaut kādus faktus no galvas un attiecīgi drīzāk darbas programmās, šais mācību programmās būtu jāietver tādas kā, nu, soft skills, angļu valodā saka, kas, e, nu, ļauj apgūt prasmes, kā šo informāciju, kas kaut kur jau paglabāt, izmantot. Uh, Nu, vēl kas nepieciešams. Būtu vajadzīgas vairāk e, tieši tādas pamatprasmes un pamatizglītība. Un šai procesā, piemēram, arī vajadzētu panākt to, ka sievietes krietni labāk iepazīstas ar atsevišķām profesijām ir nepieciešams padarīt e, šāda veida mm, darbību par prioritāti. Mums vajadzētu izmantot arī to pozitīvo pieredzi, E, nu, kas ir šajā procesā avangardā, kā piemēram Vācija un Austrija. Viņiem ir ļoti laba e, nu, pieredze tieši šādā vai šajā darbībā. Universitātes beidzējas skaits pats par sevi arī vairs nav nekāds atslēgvārds veiksmai un panākumiem. Šobrīd jāpiemā, jāpievērš tam, ka iedzīvotāji ir jāizman, jāizglīto, jāinformē par to, kas ir tā vajadzīgākā izglītība apmācība, lai viņi var izdarīt informētu izvēli un pēc iespējas labāk izmantot savus talantus. Lielas paldies! Lielas paldies, saka priekšādātājs. Nu, lūk, runātājs saraksts līdz ar to tagad arī ir noslēdzies, un pirmā runātāja Marija Zvolska. Priekšādātāji, paldies! Labrīt visiem! Vēlos pateikties Milanai, šis atzinums tiešām ir ļoti labs. Viņa tajā pievēršas ļoti būtiskai problēmai kas šobrīd pastāv, respektīvi šī neatbilstība starp piedāvātajām prasmēm un tām prasmēm, kas darba tirgum vajadzīgas. Ļoti svarīgi, lai komisija un dalība valstis patiešām sagatavot atbilstīgus mērus, kas ļautu šo neatbilstību novērst un kas ļautu pielāgot izglītības un apmācības sistēmu darba tirgiem. Turklāt domāju, ka mums vienmēr, vienmēr jāturpina reaģēt uz pārmaiņām. Eh, attīstība virzās uz priekšu, ar vienu ir pie, tiek piedzīvot kaut kāda jauna notikuma. Situācija nekad nav tā pati, kas vakar. Un mums ir jāspēj izmantot dažādu veidu paraugu prakse, piemēri, lai šādu pielāgošanos notikumiem nodrošinātu. Atzinums tiešām ir ļoti labs un eh, domāju, ka Eh, plenāra sesijā tieši šādas debatas ir vajadzīgas, lai visi deputāti par to varētu apspriesties. Esmu iesniegusi arī grozījumu. Un tā mērķis bija pārliecināties, ka 1,8 punkts atbilst mūsu komitejas 525 Um, lietai, tātad mūsu šīm idejām par neformālu mācīšanos, par ko runājam jau iepriekš. Tas drīzāk ir tāds tehniska rakstura jautājums. Tomēr jāsaka, šī grozījuma galvenais uzdevums ir panākt to, ka šis atzinums patiešām tiek apspriests un tiek prezentēts pilnīgi visiem, jo tiešām tas to ir pelnījis. Paldies, Marija. Nākamā runātāja Tatjana Babrauskiene. Lūdzu, divas minūtes. Paldies arī es vēlos teikt paldies Milēnai. Man bija tas gods būt šīs darba grupas vadītājai un ar prieku konstatēju, ka viņai tiešām ir izdevies iestrādāt visus viedokļus. Viņa to darīja ļoti līdzsvaroti un viņa pat pieprasīja vēl trešo darba grupas tikšanos, kad mums radās tāda sajūta, ka varbūt viens vai otrs uh, dalībnieks vēl nespē, nebija spējis, uh, nebi, viņam nebija tik uzdot iespēju paust savu viedokli Briselē, jo viņi kā tāda vai citāda iemesla dēļ nevarēja ierasties uz otro darba grupas sanāksmi Briselē. Viņai ne tik vien izdevās panākt šo mm, labu atzinumu, ka tāda kopdarba augli, bet viņa arī ļoti, manuprāt, labi tehniski izprata uh, šīs detaļas, kas jāsaka, nu, Eiropas Savienība taču tehniski ļoti sarežģīts laiks. Notiek šīs milzīgās pārmaiņas tautsēmniecībā, izglītības sistēmā kā tādā, visos līmeņos, sākot no bērnu dārza līmeņa līdz pat augstākajai izglītībai. Un prasmes, manuprāt, ir tas atslēgvārds kas ļaus mums atrisināt šo, nu, ja ne problēmu, tad vismaz tādu problemātisku jautājumu, ar ko sastopamies. Un tas, protams, viss ir saistīts ar tehnoloģiju, nomaiņu, ar biznesa modeļu, maiņu, ar nodarbinātības modeļu pārveidošanos. Tāpēc tiešām vēlreiz paldies par šo atzinumu, un es ceru, ka tie, kas to saņems, varēs to izmantot um, visā tā saturiskajā jēgā. Paldies, nākamais runātājs Pāvils Tarantīnus divām minūtēm. Liels paldies priekšsādētāji, labrīt! Arī es vēlos teikt paldies eh, ziņotājai. Ļoti labs šo problēmu jautājumu izklāsts, kā to redzam šajā atzinumā. Domāju, ka te atbilstīgi parādīts, ka izglītībā pastāv daudz un dažādi līmeņi. Un mums jāpievēršas elastības veicināšanai šai kopējā sistēmā, tā lai šie līmeņi varētu tikt saskaņot, lai cilvēks varētu iet tiem cauri. Nu, viņa minēja tādu, ziņotāji minēja tādu lietu kā soft skills, jeb šīs pārnozaru prasmes. Tātad tas ir tāds jau pārvaldības līmenis gandrīz šai prasmu ziņā, un to ļoti augstu vērtēju. Īpaši man patīk trešais punkts Kur tiek teikts, ka, piemēram, tas, ka jums ir universitātes diploms, tas nebūtu nenozīmē, ka jums izglītība nav jāturpina. Nē, jo, jāsaka, šis izglītības ceļš taču faktiski kļūst arvien garāks un garāks. Ir cilvēki šobrīd, kam, piemēram, varbūt karjeras laikā nāks apgūt līdz pat desmit profesijām. Un tas saistīts arī ar 1.8 punktu, kuru nu pat minēja iepriekšējā runātāja, kā Marija teica. Un, kas, un viņi jūs iepazīstinās šo grozījumu, tajā cenšamies šīs lietas vēl tikai noskaidrot, precizēt tālāk. Jūs jau zināt, ka pagājušajā gadā mums bija noteikts termiņš, līdz kuram dalību valstīm bija jāprezentē e, instrumenti kompetenci un prasmu savstarpējai atzīšanai e, ārpus oficiālās skolu izglītības sistēmas. Un tomēr situācija dalību valstīs, jāsaka, ir ļoti atšķirīga, un ne visas ievēroja šo, šo termiņu, tāpēc gribētu tās pamudināt uz to. Un jā, mūsu grozījums ir tāds visai tehnisks pēc sava rakstura, ceru, ka ziņotāji to varēs pieņemt un ka tas tiks iestrādāts ziņojumā. Paldies! Milēni, jums iespēja reaģēt uz to visu, liels paldies priekšādātāji! Paldies arī godātie kolēģi jums par jūsu laipnajiem vārdiem un paldies, ka sagatavojāt šo grozījumu, tā lai mēs varam šo atzinumu patiešām arī apspriest šorīt. Es pieņemu šo grozījumu, jā, jo tas tiešām fokusējas uz arī šīs, šos jot organizāciju darbu un eh, Nu, es domāju, ka līdz ar to šķiet, ka mēs vairs pat eh, varam tālāk laiku netērēt un vienkārši balsot. Es saprotu, ka jūs pieņemat šo grozījumu, ja ļoti labi, vai kāds ir pret šo grozījumu? Nē, neviens. Ļoti labi, tas ir pieņems. Nu, tad uzreiz balsosim par atzinumu kopumā. Tātad, lūk, SOKS 4576 atbalstošas izglītības sistēmas prasmu no, neatbilstības novēršanu. Lūdzu, elektroniski balsojam. The vote is. Beidzam balsot. 134, 130 pār, 2 atturējās pieņemts. Lieliski! So. Un tā tad, godātie eh, kungi un eh, dāmas, tālāk seko debats par Eiropas pilsoņu iniciatīvu apturēt ekstrēmismu. Un mūsu vidū vēlos sveikt Sebastianu Raimeru, un Mihālu Laupšu, kas ir no organizācijas komitejas šai iniciatīvā. Tātad, uh, lūk, viņi šobrīd nāk uz podiumu, ieņemt vietas, un tāpēc nākšu klajā ar pāris vārdiem, nu, ievada vietā, runājot par šo ļoti svarīgo tēmu. Tāms un kungi, kā jūs labi zināt, pēc pāris dienām aprīlī jaunā Eiropas pilsoņu iniciatīvas regula eh, tiks pilnībā pieņemta abos, abo līdzlēmēju darba rezultātā un kļūs par ēst tiesību aktu. Tādējādi pašreiz Eiropas pilsoņu iniciatīvas sistēma tiks um, grozīta un tiks padarīta vieglāka pils, parakstu vākšana pilsoņu iniciatīvu vajadzībām. Tās ir labas vēstis Eiropai, bet Pirmām kārtām tas ir īpaši labi Eiropas pilsoņiem, un ārkārtīgi priecājos, ka līdzlēmēji ir spējuši nonākt pie kompromisa un šīs, šos grozījumus tiesību aktos pieņems vēl līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām. Tādā veidā mēs dosim pilsoņiem tālāku kapacitāti paust savu balsti un viņu varēsim panākt to, ka viņu prasības tiek uzklausītas lēmumu pieņemšanas procesos. Un mēs kā komiteja esam ārkārtīgi apmierināti un ārkārtīgi lepojamies ar šo panākumu. Jūs jau ļoti labi zināt, ka Eiropas pilsoņu iniciatīva. Um, organizācija vēl pirms Lisabonas līguma pieņemšanas centās panākt visu, un mēs kā komiteja centāmies panākt visu, lai pilsoņi varētu šādā veidā līdzdarboties, un mēs skaidri arī pateicām, kāda loma šim instrumentam ir, kāda tā būtu, kādai tai būtu jābūt, lai Eiropas stāsts būtu veiksmīgs. 18. gada mārta atzinumā eh, par jauno komisijas priekšlikumu toreiz mūsu ziņotājs Kingajo atkārtoja to, ka mēs kā komiteja esam apņēmības pilni kļūt par daļu no šī ECI, jeb Eiropas pilsoņu iniciatīvas procesa. Kā jūs zinat, tika organizēta arī augstu līmeņu konference kurā likumdevēji un organizatori tikās, apmainījās ar viedokļiem par to, kā šīs instruments darbojas, kas atklā, atāc, attiecīgi nedarbojas un kā to grozīt, uzlabot. 2. aprīlī, tātad pēc pāris dienām, no, būs astotais šādas dienas uh, pasākums. Uh, Ecīdienu jūs esat laipni lūgt tajā piedalīties, to atklās vicepriekšādātājs Timermans, un viņš liks visām interesētām pusēm pilsoņiem priekšā jaunos ECI noteikumus. Turklāt eh, mēs vēlamies atbalstīt arī visa veida ECI līdzdalību, ne tikai organizācijas komiteju, bet vienkārši dot visu iespēju eh, pilsoņiem īstenot debatas. Un tāpēc šai kontekstā iepazīstinu jūs šodien ar Sebastianu Raimeru un Mihelu Laupšu, kuri šodien pārstāvēs piekto veiksmīgo Eiropas pilsoņu iniciatīvu, kuras nosaukums ir apturēt ekstrēmismu. Tā ir iniciatīva, kas 12 eh, gadu laikā pēc tās oficiālās palaišanas savāca 1,6 miljonu parakstu, miljonus parakstu. Tas, jāsaka, ir tāds neoficiāls skaitlis gan, jo visi paraksti, protams, šobrīd vēl tiek apstiprināti un pārbaudīti dalību valstīs, bet jāsaka, tiešām tik un tā šis skaitlis ir jau ļoti iespaidīgs. Nu, tagad detaļās eh, nerunāšu ar jums par šīs iniciatīvas mērķi, un, jo domāju, ka nosaukums jau ir eh, ļoti skaidrs un saprotams, un šo iniciatīvu tā vietā jums priekšā liks abi aicinātie viesi ņemot vērā, ka gaidāmas Eiropas parlamenta vēlēšanas un tajās draud arī tāds ekstrēmisma vilnis, šai iniciatīvai būs liela nozīme. Turklāt domāju, ka šī iniciatīva turklāt ir svarīga arī tāpēc, ka mums vēlreiz ir iespēja parādīt, ka mēs esam tā svarīgākā iestāde, kas ir apņēmības pilni palīdzēt pilsoņiem īstenot šādas iniciatīvas. Tas notiek vēl pirms eh, nu, šī iniciatīva tiek likta priekšā Eiropas komisijai, tad, kad paraksts būs apstiprināts. Nu, lūk, tagad rādīsim nelielu video, kas parādīs jums, kāda ir šīs iniciatīvas un galvenā doma un mērķis. Un pēc tam došu vārdu mūsu viesiem, lai viņi prezentē jums šo iniciatīvu. Un pēc tam sekos debats ar deputātiem. Lūdzu, tagad video.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 and sign the initiative today. Dear Mr. President, uh... Priekšsēdētāji, godātie uh, e, dalībnieki, uh, komitejas locekļi, vispirms pateicos par iespēju jūs iepazīstināt ar šo pilsoņu iniciatīvu. Priekšsēdētājs uzteica mūsu uh, panākumus. Mums būtu droši vien bijis jāierodas ar šampaniešu pudelēm, bet vēl nav pabeigts uh, parakstu apstiprināšanas process. Mēs esam savākuši 1,6 miljonus parakstu. Tie vēl ir uh, jāapstiprina. Un pirms uh, Šis uh, iniciatīvas autors, uh, dr. Sebastians Raimers, uh, sniegs uh, īsu uh, pārskatu par direktīvas projektu, ko viņš ir sagatavojis. Es gribu pastāstīt par šo iniciatīvu un ko esam panākuši. Uh, pilsoņu iniciatīva Stop ekstrēmismam ir uh, iniciatīva, kuras uh, Mērķis ir pārvarēt nogurumu, kas ir izveidojies Eiropas Savienībā attiecībā uz ekstrēmistiskām struktūrām, gan labējā, gan kreisā spārnā, gan arī reliģiski motivētām struktūrām. Un es, mēs gribam uh, Eiropas Savienības politiķus, iestādes, pilsoņus iesaistīt kopīgā diskusijā par to, kā mēs visi uh, kopā varam vēsties pret šiem ekstrēmistiem, šīm ekstrēmistu struktūrām, kas darbojas Eiropā. Es neatgriezīšos pie notikumiem Jaunzēlandē vai šīs nedēļas notikumiem Utrehtā. Mums tiešām ir jārīkojas, un tas ir galvenais iniciatīvas mērķis. Kā jau es uh, norādīju, mēs vēlamies cīnīties pret uh, galēji labējo, galēji kreiso un reliģiski motivēto uh, ekstrēmismu, tāpat naida runu tiešsaistē un bezsaistē, un piedāvājam šo direktīvas projektu. Gribu norādīt, ka naids sāk graut mūsu sabiedrību. Uh, tiesiskuma eh, loma mazinās eh, mūsu politiskās un pilsoniskās debatēs. Eiropas eh, pamattiesību hartā ierakstītām pamattiesībām ir nepieciešams jauns atbalsts Eiropas sabiedrībās. Ietekme, ko izrāda ārvalstis uz Eiropas Savienību, pieaug arī terora uh, uzbrukumu skaits pieauga kopš uh, 11. septembra uh, terora aktiem. Statistikas dati liecina, ka terora uzbrukuma skaits ir pieaudzis, tā skaitā uh, īpaši pieaudzis islāma teroristu uzbrukuma skaits. Un mums ir uh, Eiropas eh, Savienībai ir eh, jārīkojas, jārāda piemērs ne tikai Eiropas Savienībai, bet eh, arī ārpus tās robežām mēs arī vēlētos cīnīties un uh, par to runās Sebastians vēlāk pret uh, ārvalstu finansējumu teroristu struktūrām. Mēs nevaram pieļaut, ka uh, Eh, šādas finanšu plūsmas Eiropā ir iespējams tikai islāmistu grupas musulmaņu brālība vairāk nekā 120 miljoni eiro ir pārskaitīti uz eh, bankas kontiem Eiropa, ir finansētas mošejas, kur māca ekstrēmismu un fundamentālismu. Uh, un mēs aicinām Eiropas Savienības institūcijas mm, mm, apzināties, ka mm, labi finansēti ekstrēmisti ir bīstamāki par trūcīgiem ekstrēmistiem un ir jāvērš pret šādu finansējumu. Finanšu darījumi ir jāpadara caurskatāmi un aicinām noteikt uh, naudas sodus par nelikumīgiem uh, finanšu darījumiem. Tāpat vēlos norādīt, ka definīcija, kas ir ekstrēmisms, ir diezgan uh, grūti izstrādājama vai diskutējama. Uh, uh, var teikt, ka kāds uh, rīkojas ekstrēmistiski, jā, uh, vēlas graut pamattiesības un uh, Eiropas Savienības pamatiesību hartu. Tātad šāda rīcība ir jāuzskata par ekstrēmistisku, mēs vēlamies nulles iecietību pret ekstrēmismu, un tas ir viens no galvenajiem punktiem mūsu iniciatīvā, un Sebastians to aprakstīs vēlāk. mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība uh, joprojām pastāvētu arī tad, kad dzīvos mūsu mazbērni, mazbazbērni. Eiropas Savienībai ir jāatbild uz svarīgākajiem jautājumiem, ko uh, Uh, nespēja atbildēt dalību valstis. Ekstrēmisms, terorisms, galēji labējais ekstrēmisms, naida runa. Tā, šīs problēmas nav atrisināmas dalību valstu līmenī, tās var atrisināt tikai internacionālā un uh, daudz nacionālā līmenī, Eiropas Savienības līmenī. Un uh, Eiropas Savienības iestādēm ir jāveic šādi pasākumi, ir uzticība šiem iestādēm, to apliecina 1,6 miljoni parakstu Eiropas Savienības pilsoņi vēlas, lai uh, Eiropas Savienības institūcijas rīkotos. Tagad pirms iedziļināmies detaļās, vēlu jūs, vēlos jūs iepazīstināt ar Sebastianu Raimeru. Viņš ir jurists uh, un uh, mūsu uh, pret ekstrēmismu iniciatīvas autors. Vārds jums. Paldies par šo iespēju un uh, pagodinājumu jūs uzrunāt. Tātad es esmu likumdošanas eksperts pēc izglītības esmu sācis darbu Austrijas federālajā kancelējā. Es esmu studējis uh, jurisprudenci un uh, sāku strādāt kanclējā 23 gadu vecumā, un, jo ir tāda tradīcija, ka uh, federālā kancelē pieņem darbā uh, jaunus uh, uh, juristus, un mēs sākām uh, darbu ar ekskursiju pa ēku, apmeklējot vispirms pagrabu, kur bija uh, savulaika Uh, ieslodzīti režīmu pretinieki, un uh, kur tā vēlāk tika sodīta ar nābi, un tas bija uh, labs sākums, uzsākot darbu šajā institūcijā, kas rūpējas par pamat tiesību ievērošanu, un tas bija spilgts piemērs tam, ka mums ir jāaizstāv pamat tiesības mēs ir e, izlietas e, asinis, e, lai aizsargātu tās vērtības, kas tagad ir ierakstīts pamatiesību hartā. Daudz kas ir izdarīts. Ja mēs lasām presi, tad varam secināt, ka situācija ir kritiska. Ir vardarbīgi ekstrēmisti, visiem vēl ir prātā šausmu ainas no Kraistčērčas, un citu valstu politiķi šos notikumus izmanto propagandas nolūkos, lai radītu atkal jaunas ekstrēmistu kustības, kas vēlētos atriepties par visu to, un fašisms un islamisms ir vienas monētas divas puses. Mums uh, vienīgais, ko mēs varam darīt, ir neklusēt, bet uh, atbildēt uh, uz visiem šiem jautājumiem. Vēsture mums ir mācījusi, ka mēs varam rīkoties tikai liberālā veidā, balstoties uz pamatiesībām un tiesiskumu. Un tādēļ es sagatavoju šo direktīvas priekšlikumu nekad neesmu darbojis politikā līdz šim, bet šie uzbrukumi uh, mani eh, rosināja to darīt, ņemot vērā risku, ar ko mēs saskaramies, uzdevums nebija viegls, nebija patīkams, atklāt runājot. Es eh, tikos ar daudziem cilvēkiem, uh, Uh, pēdējo gadu laikā, kuriem bija um, nodrošināta policijas aizsardzība, uh, un tas liecina, ka kaut kas nav kārtībā, jo tie nebija ekstrēmisti, tie bija cilvēki, kas vērsās pret ekstrēmistiem, tā skaitā arī liberāliem, liberāliem musulmaņi. Tātad cilvēki, kuri uh, arī cīnījās pret um, labējiem ekstrēmistiem, tie visi bija mūsu sadarbības partneri. Un šā iemesla dēļ es sagatavoju direktīvu, uh, lai mums būtu atbilde, risinājums. Pirmais, kas ir nepieciešams, izstrādāt skaidru definīciju, kas ir ekstrēmisms. Cilvēkiem, likumdevējiem, varas iestādēm nav iespēja rīkoties, ja nav zināms, kas ir ekstrēmisms. Šobrīd mēs runājam par galēji labējiem, galēji kreisajiem, uh, pēc statistikas datiem tā esot 2-3%, bet mēs uh, mainījām pieeju. Tas jau neko nelīdz īsteno šādu statistisku pieeju, ja pils uh, sabiedrībā ir tādas tendences vērojamas mēs uh, definējam ekstrēmismu, balstoties uz saturu. Ja tiek grautas pamatiesības, tad tas ir ekstrēmisms. Un visi ekstrēmisti baidās no atklātības. Mēs ieviešam normas uh, par uh, ties, tiesībām uz uh, taisnīgu tiesu, tiesiskumu. Uh, Izejot uh, cauri šai procedūrai, ekstrēmisti tiek uh, ierakstīti īpašā sarakstā, kas ir publicēts uh, internetā. Tas nozīmē, ka darbā devēji, varas iestādes var izvairīties no šiem ekstrēmistiem. Tātad šeit ir gan pozitīvs, gan negatīva motivācija apvienota. Tātad šis uh, kontrola eh, saraksts. Eh, tā ir negatīvā motivācija. Ja jūs negribat tur iekļūt, tad eh, attiecīgi nerīkojieties. Ir arī pozitīvā pieeja. Cilvēki, kas strādā pie pamatiesību situācijas uzlabošanas, uzņēmumi, varas iestādes, visi, kas sniedz pakalpojumus, ražo preces, ja tie strādā pamatiesību īstenošanas labā, tad eh, viņi saņēma eh, certifikātu. Līdzīgi kā tas ir ar eh, bioloģisko pārtiku. Tātad tas ir stimuls, ko mēs varam dot. Vai jūs interesē, kādā skolā jūs bērni mācās? Jums daudz mierīgāk sirds būtu, ja skolai būtu certifikāts, kas apliecina, ka viss ir kārtībā. Tā ir pozitīvā motivācija. Tā, tā tad tagad īsumā par ekstrēmismu definīciju. Kas ir ekstrēmisms? Viss sākas ar naida runu. Tā ir viena no bīstamākām lietām, jo caur sociāliem tīkliem tā sasniedz daudzus adresātus. Uh, un uh, ir iespēja īstenot gan pozitīvas, gan negatīvas kampaņas. Arī mēs izmantojam sociālos tīklus, bet tos var izmantot arī negatīviem mērķiem, un ietekme ir ļoti liela. Tādēļ mums ir tāda abstrakta uh, ekstrēmismu definīcija, tātad pamatiesību graušana, un 27 konkrētas lietas, uh, piemēri, kā eh, atvieglot direktīvas īstenošanu. Tā tad naida runa, eh, tāpat vēršanās pret izglītību. Tas ir ļoti bīstami. Nav zināms, cik daudz eh, darba vietu būs pēc pieciem vai desmit gadiem. Iedomājieties, ja pieaugs strauji bezdarbs, tas apdraud politisko stabilitāti. Tāpat tiesiskā diskriminācija. Uh, piemēram, šīs eh, šariāta tiesas, kur sistemātiski tiek diskriminētas sievietes. Tāpat eh, citu ekstrēmistu atbalstīšana, eh, sniedzot informāciju, sadarbojoties, finansējot. Un visbeidzot, bet tas nav mazāk svarīgi, Tātad mums ir pozitīvā motivācija, tā ir šī certifikācija, mums ir ekstrēmismā definīcija, mums ir negatīvā motivācija, šīs kontrols saraksts un arī naudas sodi. Bet ļoti svarīgi ir, ka nav paredzēts cietumsot šajā direktīvā. Jūs noteikti zinat abu graiba stāstu Nu, kā vislabāk var izveidot tādu pārliecinātu ekstrēmismu, ekstrēmistu, ielikt viņu cietumā kopā ar citiem, un viņi viens otru apmāca, un viņi kļūst par pārliecinātiem ekstrēmistiem. Un uh, ekstrēmistiem var būt liels uh, finansējuma apjoms pieejams no dažādiem avotiem. Uh, Es esmu specializējies datu uh, un privātās dzīves aizsardzības jautājumos. Mums ir ļoti disruptīva attīstība privātās dzīves aizsardzības uh, likumdošanā, vispārējā datu aizsardzības regula. Jautājums ir, kādēļ aizsargā tikai vienu no pamatiesībām, kas ir iekļautas pamatiesību hartā. Ir 50 ceturtais pāns, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs šajā pamatiesību hartā, kur ir teikts, ka nedrīkst likvidēt vienas pamatiesības, aizbildinoties ar citām pamatiesībām. Tātad visas šīs tiesības juridiskā skatījumā ir vienlīdzīgas. Un tādēļ man ienāca prātā doma, ka mums ir jācīnās arī pret citu pamat tiesību uh, graušanu. Tātad mēs paredzam atvieglotu kompensācijas piedzīšanu par diskrimināciju. Ir jau uh, juridiskie instrumenti pieejami, un arī šajā direktīvā tie ir uh, iekļauti, un es esmu gatavs jums arī sīkāk par to visu pastāstīt par uh, šo priekšlikumu. Paldies par uzmanību! Thank you. Thank you both for your. Paldies abiem par šo ļoti skaidro prezentāciju. Tagad notiks debates ar mūsu locekļiem. Pirmais ir otrās grupas priekšsēdētājs Olivers Rapke no Austrijas. Or, Oliver, kur jūs esat? Jā. Paldies priekšsēdētāji, labrīt, godaitais Raimer un Laupškungi. Es gribētu sveikt jūs. Uh, ekonomisko un sociālo lietu komitejā pilsoniskā sabiedrības namā pēc nesenajiem teroristu uzbrukumiem Eiropā un tīpaši Jaunzēlandē ir pienācis laiks mums domāt par to, kā vērsties pret ekstrēmismu, naidu un vardarbību, kas ir saistīts ar graujošām negatīvām idejām. Ekstrēmisms noved pie mūsu sabiedrības polarizācijas, un tas neaprobežojas ar vienu reliģiju vai grupu, bet eh, tas eh, sašķeļ mūsu kopienas ekstrēmisms nepazīst robežas un skar jebkuru sabiedrību. Es domāju, ka visi ir vienisprāts, ka mums ir jācīnās pret naidu, rasismu, diskrimināciju un vardarbīgu ekstrēmismu visās eh, to formās. Do, destruktīvi politiskie spēki apdraud mūsu demokrātiju, tā ir globāla problēma un Eiropa nav pret to imūna. Mēs piekrītam UNESCO, ka nepietiek vienkārši vērsties pret ekstrēmismu, tas ir jānovērš, un tas viss sākas skolās, izglītojot jaunos pilsoņus, kā pretoties ekstrēmistu diskursam, ir tīpaši sociālajās platformās. Mums tāpat jārisina ekonomiskās sociālās problēmas, kas noved pie izstumtības. Un mums ir jāatbalsta jaunieši, uh, lai viņi piedalītos demokrātijas procesos. Viņiem ir jādod cerība nākotnē, uh, atrast cienīgu darba vietu, kas nodrošina cienīgu uh, dzīvi. Un mums ir arī mūsu komitejai sava loma spēlējama. Mēs uh, pagājušā gada beigās pieņēmām atzinumu par cīņu pret Uh, terorismu, stā, teroristiska satura izplatīšanu tieši saiste un uh, arī uh, par pasākumiem, kā labāk, uh, vieglāk vērsties pret uh, pārkāpējiem. Dalību valstīm ir jāīsteno tiesiskums, jāīsteno nulles iecietība pret naida runu un kibervardarbību. Un, diemžēl, uh, naida runa ir nopietna problēma, kam ir e, ļoti negatīva ietekme reālā dzīvē. Sociālie tīkli tiek ļaunprātīgi izmantoti, lai izplatītu naidu e, ļoti vienkāršā veidā. Tāpat laikā mums ir jāuzsver, cik svarīgi ir garantēt uh, vārda brīvību un brīvību piekļūt informācijai attiecībā uz visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, jo šie pasākumi nedrīkst novest ne pie cenzūras, ne pie pašcenzūras. Reaģējot uz ekstrēmisma un terorisma draudiem, mēs nevaram vērsties pret tām vērtībām, par ko mēs iestājāmies - brīvība, demokrātija, tiesiskums un taisnīgums. Un mūsu grupai uh, Eh, ir eh, svarīgs ieguldījums eh, šai jomā jādod. Es ceru, ka jūsu iniciatīva būs ieguldījums pārdomu procesā tikai dialogā un kopīgiem spēkiem. Mēs varam rast risinājumu cīņā pret šo problēmu. Paldies! Paldies, Oliver! Tagad Čilianam Lānam vārds no īrijas. Thank you, uh, Mr. President. Thank you for the present. Paldies priekšsēdētāji par šo, uh, paldies par šo prezentāciju tā, mums šodien vajadzētu domāt par to, kādi ir cēloņi tam, ka pieaug ekstrēmisms un populisms Eiropas Savienībā. Mums ir jāsaprot, kas ir noticis. Ekonomiskā sistēma katastrofāli sabrūk, tāpat finanšu sistēma un uh, risinājums. Uh, Kā tikt galā ar sabrukumu, bija vienkārši atjaunot veco sistēmu, uh, un uh, īstenot taupības pasākumus, taupības politiku. Tā rezultātā daudzi vienkāršie darba darītāji Eiropas Savienībā samaksāja nesamērīgi augstu cenu par uh, šīs uh, sistēmas glābšanu, un tas nebija viņu interesēs. Ir pagājuši desmit gadi kopš tā brīža, un tie, kas ir pie varas, saka, ka ekonomika atveseļojas, IKP, eh, ekonomikas izaugsme, aizdevuma apjoms ir pieaudzis, ekonomiskā eh, ziņā ir gūti panākumi, eh, ekonomika ir atlabusi, bet reālā situācija, ko piedzīvo pilsoņi, bieži vien ir atšķirīga. Uh, Ja mēs parāgāmies uz citiem rādītājiem - nabadzība, bezpajumtniecība, migrācija, klimāta pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, sociālie eh, rādītāji rāda pavisam citu ainu. Un tas rada situāciju, ka uh, ir oficiālais vēstījums no Eiropas, kas neatbilst reālai situācijai, ko pilsoņi izjūt ikdienā visā Eiropā, un līdz ar to vairs nav saiknes starp tiem, kas ir pie vārās, tātad rūpniecība, lobbyji, eh, finanšu sektors, valdības no vienas puses un pilsoņi no otras puses. Un tā ir ļoti auglīga augsme populismam, eh, ekstrēmismam, viltus ziņām, uh, dezinformācijai, jo eh, nu, nesaskan tas, ko stāsta no vienas puses cilvēkiem un tas, ko viņi piedzīvo. Un tā šī vilšanās eh, paver eh, iespējas ekstrēmistiem un tādēļ jaunā Eiropas komisija, Eiropas parlamentam ir jārisina šīs problēmas, un it īpaši es domāju par ilgspējīgas attīstības mērķiem kur ir runa par sociālo vides tiesību saskaņošanu ekonomikas vajadzībām. Ir pilsoņu tiesības, dabas tiesības, un tas viss jāskata ekonomikas kontekstā. Mums ir jāmaina sistēma, un ilgspējīga izma, attīstība ir jāizvēlas kā modelis, pretējā gadījumā ar cēloņiem mēs netiksim galā. Paldies! Paldies! Paldies, Džuljana. Nākošais runātājs ir Gonzalo Luboksarģi no Portugāles. Paldies, priekšsēdētāji. Es turpināšu portugāļu valodā. Lūdzu, izmantojiet eh, tūkošanas iespējas. Paldies par jūsu izklāstu un par šo iniciatīvu. Šī iniciatīva, manuprāt, ir ir iesākusies labi, jo tā ir pozitīva un ar pozitīvu vēstījumu. Un pozitīvu vēstījumu, manuprāt, ir uh, viens no ceļiem, kā apturēt ekstrēmismu, jo es uzskatu, ka ļoti daudz no tā, kas uh, notiek Eiropā un um, tajā Eiropā, kurā mēs dzīvojam šodien, uh, notiek mūsu Eh, mūs skar ar nepārtrauktu pašsodīšanu, eh, paškropļošanu par pagātnes eh, kļūdām, bet mums ir jāskatās nākotnē. Es uzskatu, ka nav vienotas recepts, lai varētu apturēt radikālismu un ekstrēmismu, bet es uzskatu, ka ir. Uh, ga, jā, ja, dod iespēju pilsoņiem, lai kur tie dzīvot, iesaistīties pilnībā savā sabiedrībā, savā dzīvē, un lai mēs to varētu nodrošināt, un tādā veidā mēs arī varam iznīdēt eh, ekstrēmismu. Mēs esam eiropieši, mēs dzīvojam telpā ar vislabāko dzīves kvalitātus planētas. Mums ir sociālā sistēma, kas ir balstīta un domā cilvēkiem. Mums ir šis aktīvs jāizceļ un jāvērtē. Šīs komitejas pārstāvji, locekļi, uzņēmēji, mēs visi strādājam, cekojam tam, lai mēs varētu taisnīgi sadalīt uh, Eh, bagātības. Ir skaidrs, ka Eiropa nav viens no labākajiem pasaules uzņēmumiem. Tāpat ir eh, tiesa, ka Eiropa ir daļu no savas konkurētspējas zaudējusi, bet konkurētspējas mazināšanās nemazina sociālo labklājību, labklājību personām un izaugsmi, kā arī tādu sabiedrības modeli, kurš ir vislabākais pasaulē mēs zaudējam ekonomisko eh, konkurētspēju. Varbūt tā tas ir, mēs turpinam būt ar savu svaru kā vislabākais pasaules sociālais modelis. Un tas balstās uz mieru, izglītību skolās, uz uh, nepārtrauktu Eiropas vērtību stiprināšanu, ģimeni, eh, kopienu, sabiedrību, tiesiskumu. Šodien mēs pasaulē redzam, ka brīvība ir neatņemama vērtība, bet nē, visur pasaulē tas ir pats par sevi saprotams. Mēs, Eiropieši, varam dzīvot brīvībā, un tas mums ir jāvērtē. Mums pašiem un arī tiem, kur vēlas dzīvot ar mums, un šī brīvība nozīmē respektēt arī visu citu opcijas, respektēt un nevis uzspiest. Tad mēs varam veicināt mūsu uh, opcijas un mēs varam sociālos uh, tīklos aizstāvēt mūsu opcijas tādā veidā, kā tas nebija kādreiz iedomājami, un tas var uh, novest pie bīstamām uh, Eh, situācijām. Bet jāpaturprātā, ka ekstrēmis apturēšana nozīmē arī minoritāšu ievērošanu, vistiesību ievērošanu. Tāpēc es ir tīpaši apsveicu šo iniciatīvu un apsveicu jūsu pozitīvo vēstījumu, lai Eiropā, tajā, kurā mēs e, vēlamies turpināt dzīvot, tiktu saglabāt un stiprināt šis sociālais modelis. Paldies! Obrigado! Paldies! Nākošais runātājs Čince del Rio no Itālijas uz trim minūtēm. Paldies Sebastianam un Mihailam par šo iniciatīvu. Tāpat vēlos pateikties par juridisko pieju attiecībā uz definējumu ekstrēmismam. Tagad mums ir jāuzrota pie, piedurknes un jāsāk eh, strādāt. Viss nebeidz ar šo iniciatīvu, bet mums ir vajadzīga šāda iniciatīva pret ekstrēmismu, kas apdraud Eiropas eh, modeli. Mums ir jābūt skaidram vēstījumam, lai varētu cīnīties pret jebkuru veidu ekstrēmismu, tīpaši tagad vēlēšanu kampaņas laikā eh, gatavojoties parlaments vēlēšanām. Es nāku no valsts, kur plaukst populisms un mēs nerad saskaramies ar neskaidriem terminiem runājot par, eh, par populismu. Eh, Itālijā mēs saskaramies ar to, kā cilvēki, daudz no tiem tiek instrumentalizēti. Tā ir skaitā no to puses, kuri vēlas tikt ievēlēti Eiropas parlamentā. Mums ir jācīnās pret jebkuru veidu ekstrēmismu, bet tas nozīmē arī cīnīties pret ksenofobiju, raf, Eh, rasismu, atdzimstošo fašismu, kas eh, turpina izplatīties Eiropā. Gan mūsu iedzīvotāju vidū, gan valdību vidū. Tas viss vedina pie baiļu un anti-eiropeisma uh, atmosfēras. Viena lieta ir respektēt brīvību, bet Tāpat arī nedrīkst eh, būt, nedrīkst nekur piekāpties runājot par pamatiesībām. Tās ir eh, vērtības, kas ir vienmēr jārespektē, tāpat mums ir jāpaturprātā mūsu daudzveidība. Mēs, mums ir jāpievēršas uh, arī citiem, un mēs nedrīkstam eh, tikt, eh, no, būt noslēgušies sevi, un tikai tādā veidā mums izdosies veidot solidāru kohēzijas pilnu Eiropu. Un šim nolūkam mums ir jāpiesaist progresīvies spēki, sociālie partneri, pilsoniskā sabiedrība. Mums ir nepieciešama kustība demokrātijai, bet tāda kustība, kura sākas ar pašiem pamatiem, ar mūsu pilsoņiem un mūsu teritorijām. Tāpat mums ir pēc tam jāizmanto dialogu iespējas un ideju apmaiņas iespējas. Turklāt šodien ir pasaul, vispasaules diena cīņa pret rasismu. Runā priekšsēdētājiem nevies nākas mikrofons. Grazie, prezident. Nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien mēs runājam par um, priekšlikumu, kurš atrodas mūsu debašu centrā. Vakar Milānā notika atentāta mēģinājums 50 bērni gandrīz kļuva par upuri, gandrīz tika sadedzināti skolas autobusā. Eh, šo vadītājs eh, vēlējās tādā veidā protestēt pret eh, mūsu īstenoto politiku. Lūk, ekstrēmisma akts, bet tāpat ir ekstrēmisma akti dažādās deklarācijās. Palūkojieties, ko mēs redzam mēdījos, ko mēs dzirdam politiskajās debatēs. Itālijā ir iekšlietu ministrs Salvīnī, kurš ir ļoti izveicīgs šāda veida deklarācijās, kas izraisa reakcijas un pretreakcijas, kuras noved pie šādiem ekstremistiskiem žestiem. Turklāt eh, tādi notiek arī simboliski, notiek um, vardarbība, profanācija kapsētās, vai tas notiktu Romā vai Florencē, tiek um, uh, apgānīti pieminekļi, kapavietas. Uh, palūkojieties tāpat, kas notiek uh, Austrum Eiropas valstīs, Polijā, Ungārijā, uh, kur tiek apspiests tiesiskums un preses brīvība. Turklāt eh, komisija eh, jau ir iekavējusies ar savu reakciju. Komisija, kurai eh, vienmēr veikli rīkojas, kad ir runa par finanšu un ekonomikas jautājumiem, bet ko dara komisija tad, kad valdības rīcība uh, ir vērsta pret pilsoņiem. Mēs šeit saskaramies ar divu ātrumu Eiropu. Eiropa, kur reaģē ļoti ātri vienmēr, kad ir runa par ekonomikas un finanšu interesēm, bet eh, ir eh, ļoti lēna, kad ir runa par pilsoņu pamatiesībām. Paldies! Eminā. Nākošais runātājs Stefans Bufto no Francijas uz trim minūtēm. Paldies, priekšsādātāji! Ekstrēmismu jautājums ir svarīgs un vienlaicīgi delikāts. Mūsu sabiedrības kļūst par vardarbības sabiedrību. Avīze Lemonda uzskata, ka pagājušajā gadā 3000 cilvēki ir gājuši bojā visā pasaulē islamistu atentātos. Mēs Šeit saskaramies ar kustību, kura uzskata, ka vardarbība ir leģitīma izpausme šādiem viedokļiem. E, tas attiec uz islām teroristiem, uz blaku uh, e, uz melnajām maskām, kas plosījās Parīzē pagājušā nedēļas nogalē. Un Nereti dzirdot reportāžu par Parīzes notikumiem pagājušajā nedēļā, mēs dzirdam, kā um, ēkas priekšā, degošas ēkas priekšā, uh, kur logā, uh, kur stāv meitene, uh, sieviete ar savu meitu, un mēs dzirdam saucienu, mēs izcepsim bagātos, un mēs dzirdam šādu praktisku leģitimizāciju vardarbībai kā rīcības veidam. Es sazinājos ārversais eh, mēru eh, pēc notikumiem, kad Mohameds Mērā nogalināja eh, tuvā šāvienā ebreju ģimeni. Es šajā sakarā domāju, ka mums ir jāapzinās arī, kā notiek darbs ar viedokļiem un uzskatiem. Jūs runājat par certifikātiem. Par certifikātiem es vai apliecībām es īsti negribētu uzticēties. Revolūcijas eh, laikā Francijā 17 tūkstoši cilvēku tika iljotināti, no tiem 3 tūkstoši sieviešu, un bija pilsonības pilsonismas eh, certifikāti, kuriem tāda nebija. Tie tos eh, varēja tikt nosūtīt uz giljotīnu. Tāpēc ļoti rūpīgi ir jārīkojas. Tālāk Francijā ir S kategorija mm, Eh, drošības eh, struktūrās uzskaitītajiem drošības struktūrām ir šo cilvēku saraksts, bet kamēr viņi nav sākuši rīkst, rīkoties, ko darīt, nevar kādu ielikt cietumā, tāpēc, ka viņš ir anarchists vai fašists vai islamists. Līdz ar to ir praktiskas grūtības cīnīties pret ekstremismu un iespējams, ka jūsu iniciatīva ir, ir apsveicama, bet ir jābūt piesardzīgiem. Paldies, Stefān! Un pēdējā runātāja Ženevģieva Savinī no Francijas arī. Esiet vai labdien, es turpināšu franču valodā. Esmu trešās grupas grupas locekli, grupas, kas ir Eiropas daudzveidības grupā. Es vēlos piedalīties šajās debatēs, jo es neizpratu šīs pilsoniskās iniciatīvas eh, jēgu, izmantotos jēdzienus un mani meklējumi tīmekļa vietā, vietnē un saites, kuras nedarbojas, man nepaskaidroja ir atsaucis ne tikai uz ekstrēmismu, bet uz iekšējo tirgu, tā skaitā, un es neizpratu visu. Tagad noklausoties debatas, e, man lietas kļūst skaidrākas, bet es vēl aizvien saskatu draudu šajā iniciatīvā, e, draudus e, Eiropas svētībām, kas tika atgādināts šorīt un arī vakar, kas ir cilvēktiesības, demokrātija, cilvēku cieņa, lība, brīvība, sociālais taisnīgums, varu nodalīšana un tiesiskums. Es jū, jūtu apdraudētas vārda brīvības, tiesības paust savu viedokli, tais, tiesības nebija, nepiekrist uh, paustajiem viedokļiem, un Ir daudz uh, pilsoņi, kuri denoncē līgumus, kuri tos vēlas noraidīt, atcelt, kuri ne, nevēlas pieļaut ne, nelīdzsvarot konkurenci ar valstīm, kurās nav tāda pati fiskalitāte, tāds pats atalgojums, tāda paša noteikuma, piemēram, kaut vai pesticīdu izmantošana, ja mēs runājam tikai par lauksaimniecību, par ekstrēmismu. Uh, runājot. Debatēs šis nedaudz tika precizēts, bet mums ir tomēr jādiskutē, lai būtu skaidrs, ko mēs iekļaujam šajā jēdzienā. Vai ir runa par kustībām, vai par valdībām ar ekstrēmo e, ar, e, kas e, ir ekstrēmi labējis, vai šeit ir runa par jebkuru sociālo kustību. Um, vai arī mēs domājam vērsties pret Eiropas pilsoņu kustībām. Es eh, pilnībā nespēju eh, uzticēties šai kustībai. Pirmkārt, ir jācītās pret nabadzību, eh, pār sociālo taisnīgumu, un tādā veidā mums izdosies labāk sakārtot šo problēmu. Paldies, Ženevjev! Debašu noslēgumā. Pirmkārt, es vēlētos pateikties jums visiem par jūsu sniegumu šajā diskusijā. Pirmkārt, es vēlos pateikties organizatoriem, kur ir pārgājuši no vārdiem pie darbiem. Jūs zināt, ka mēs tad, kad sākam pāriet pie cīņas pret ekstrēmismu, pastāv risks izveidot citu veidu ekstrēmismu, bet esam pārliecināts, ka jūs apzināties šo risku un koncentrēties uz būtisku. Esmu gandarīts arī par to, ka šī iniciatīva tiek eh, veidot kā struktūrāla atbilde, struktūrāla reakcija strukturētiem uzbrukumiem mūsu vērtībām. E, šeit ir runa ne tikai par pamatiesību hartu, bet arī par fakt, e, to, kas ir noteikts e, mūsu dibināšanas līgumos par kas ir mūsu pamatiesības un vērtības. Paldies par jūsu iesaistīšanos. Tāpat arī es dzirdēju vairākus aspektus, kas bija kritiski un kas ir jāņem vērā, kā tas izskanēja abos, pēd, abu pēdējo runātāju sacītājus, ko norādīja Stefans un Ženevjēva, jo pastāv risks kļūt par labā ekstrēmistiem, un tas būtu ļoti bīstam Eiropai, bet esmu pārliecināts, ka tāds nav jūsu nolūks un ka jūsu iniciatīvas nāk ļoti savlaicīgi. Tāpat ar uh, prieku var teikt, ka šeit nav runa tikai par um, pierādījumu faktām, ka pilsoņu iniciatīva var atbalstīt Eiropas konstrukciju veidošanu. Tāpēc es atbalstu jūsu turpmāko parakstu vākšanu, un mēs varēsim tikties atkal šajā sēžu zālē pēc tam, kad jūsu savāktie paraksti tiks nodoti komisijai. Vai tas vēl notiks eh, šī sasaukuma laikā vai nākošā sasaukuma laikā, bet esmu pārliecināts, ka mēs varēsim strādāt šajā virzienā. Tāpat ar prieku ziņojums, ka mēs. Mēs strādājam šajā virzienā, lai organizētu īpašās debatas. Tas attiec uz Stefanu uzstāšanos māja plenārsēdēs vienu nedēļu pirms vēlēšanām par antisemitismu jautājumiem, kas ir viens no pieaugošiem jautājumiem ļoti bīstamam ekstremismam Eiropā, kas mums ir uh, arī jārisina un kur sakarā jānosūta skaidrs veistījums. Paldies, un tagad mēs varam pāriet pie mūsu plenārsēdes otrajām debatēm. Un tagad es vēlētos lūgt um, Patriku Bernasconi, kurš ir Francijas ekonomikas, uh, sociālo lietu un vides padomis priekšsēdētājs, kāpt uz paaugstinājumu. Monsieur le Président Bernasconi kungs, vicepriekšsēdētāja Kuvēra. Dārgais Patrīk, dārga Karola, es pirmkārt sveicu jūs ekonomikas sociālo lietu komiteja, vienmēr liels prieks jūs uzņemt Briselē un jums pateikties par sirsnīgo uzņemšanu pirms dažiem mēnešiem Parīzē jūsu ekonomikas, sociālo un vides lietu komitejā ar šo pašu uh, akronīmu, bet ar atšķirīgu pēdējo burtu. Es vēlos uzteikt lielisko sabiedri, sadarbību starp abām mūsu institīcijām. Antoans Desentexiperi eh, sacīja, ka akmenim nav cerību citam par akmeni, bet eh, kopā tos apvienojot var radīt templi. Tāpēc eh, veidosim kopā šo Eiropas templi. Uh, ir ļoti daudz mūsu sadarbības piemēru. Jūsu institūcija aktīvi piedalās eh, Nacionālo sociālo lietu komiteju sanāksmēs, Eiropas semestra pasākumos, ko vada šobrīd mūsu kolēģis Gonzalo Lobo no Portugāles, eh, tāpat pasākumos, eh, kas ir saistām ar klimatu pārmaiņām un citās jomās. Mēs rēķināmies un rēķināsimies ar jums, kā tas ir bijis ar eh, daudziem dos, dosie un tā ar, tīpaši arī tā, eh, Eiropas baltās grāmatas eh, sakarā, per, pie kuras sākā strādāt jau mans priekštecis Žorž Tasī. Palais Dienā, 18. mai 2017. Un tāpat mēs arī redzam, ka jūsu darbs ir devis ļoti mm, apstiprinošus rezultātus mūsu ziņojumos, un tie tiks atspoguļot arī komisijas Baltijā grāmatā Sibiju samitā. Valsts valdība vadītāji varēs nāk klajā ar politisku atbildi šīm debatēm. Un Eh, nāk klajā ar vēstījumu viņiem pirms vēlēšanām, varētu ieskicēt tās līnijas, kas būtu jāņem vērā jūnija beigu padomē, jo tādā veidā varēs ieskicēt vadlīnijas jaunās komisijas veidošanai. Savukārt, mēs esam nākuši ar lielu devumu šim tematam ar nosaukumu Eiropa uzklausot savus pilsoņus ilgspējīgai Eiropai ar tekstu, kas tika pieņemts uh, vakar. Uh, es jums nododu uh, jūsu rīcībā arī šo tekstu, kurš tiks, tika atbalstīts vakar, un mēs apstiprinam atbalstu Eiropas projektam, tā vērtībām, rezultātiem. Tāpat mūsu komiteja uzstājus to, ka ir jāpiešķir mūsu darbībām globāls raksturs un jāpieņem patiesi ilgspējīga Eiropas darba kārtība. Uh, ir jāparādz līdzsvarot stratēģiju, kas varētu iekļaut konkurētspējas intereses, vidas aizsardzību un sociālo aizsardzību. Tāpat mēs uzsveram nepieciešamību gatavot patiesu digitālo pārēju, kas dot iespēju Eiropas uzņēmumiem būt kā inovācija dzinējspēkam ļoti strauji mainīgajā pasaulē. Bez tam ir. Ka, jāiesaistās šajā darbā ne tikai kā vērotājiem, bet kā aktīviem eh, dalībniekiem. Un, ja it īpaši jādomā par jauniešu piesaistīšanu, kolēģi, priekšsēdētāji, es gribētu arī nosaukt vēl vienu nozīmīgu devumu no ekosoku puses Eiropas nākotnē, kur ir runa par pasākumu uh, pilsoniskā sabiedrība renesansē jeb atzimšanai, kas notika februārī. Tāpat es vēlos pateikt es arī eh, Francijas eh, ekosoku un tās vicepriekšsēdētāji Karolai Kuvērē noslēguma debatēs ar citu valstu ek ekonomiskas sociālo lietu komitejām, kur piedalījās runātāji no dažādām valstīm un vairāk nekā 140 žurnālistu. Un pēc pasākuma tika nosūtīts skaidrs un viennozīmīgs vēstījums. Eiropas pilsoniskā sabiedrība apstiprina savu pilnīgu atbalstu Eiropas projektam, uzsvarot, kā Ilgspējīga attīstība, jaunība un Eiropas projekts ir tās triptiks, kas var garantēt demokrātiju, brīvību un solidaritāti un konkurētspēju. Caur šīm iniciatīvām mēs vēlējāmies mobilizēt pilsonisko sabiedrību visos līmeņos, sagaidot Eiropas vēlēšanas. Mēs pilnībā apzināmies to, nozīmi, un mēs pieprasām vairāk nekā jebkad mūsu vērību. Ir jāpieno mūsu spēki lielākai dalībai, un jā, jāparedz skaidrs mandāts Eiropas projektam turpmākajiem gadiem. ECOSOC pievienojas citām Eiropas institūcijām, lai veidotu konkrētus darba plānus Eh, pasvītrojot sasniegumus, kā arī to, kas ir jāmaina, lai eh, padarītu Eiropu sniegt spējīgāk. Ir jācīnās pret eh, skeptiķiem, populistiem, ekstremistiem, kuri izmantos jebkādu argumentu, lai nomelnot Eiropas tēlu. Lai cīnītos pret tiem, kuriem vienīgā, ret, vienīgais līdzeklis ir visu graut un daudzīts, mēs Eh, eh, tie dzīvo ar ilūziju, kā eh, ārzemnieku padziešana, padzīšana vai sagraušana varētu būt risinājums, bet tā nav atbilde šodienas sarežģītajā pasaulē. Mēs jau esam redzējuši pagājušā gadsimtā līdzīgus centienus, kas mums nozīmēja 60 miljonu bojā gājušo un tikpat daudz ievēnoto. Tāpēc jāpatur prātā šie notikumi un jāveido alianse tam, ko mēs dēvējam par Eiropas renesansu ievadzīšanu. Tāpēc es publiski atbalstīju Eh, Francijas prezidenta vēstuli Eiropas pilsoņiem pirms dienām desmit sagatavot, kur arī viņš aicina uz Eiropas sadzīvišanu. Es neesmu pieprasījis autortiesības eh, šim jēdzienam, bet esmu gandarīts, ka man sacītais tika izmantots. Un noslēgumā vēlos citēt Žanžaku Ruko vislielākais, skaistākais projekts pasaulē, kas var būt, ir miers starp cilvēkiem un tautām. Paldies par uzmanību un vārds tev, Patrik. Merci. Merci. Monsieur le Dargais Luka, priekšsēdētāji, godājumie ekosaka locekļi, dāmas un kungi, klāt, godājumie klātesošie. Pirms es sāku savu stāšanos jūsu priekšā, vēlos apliecināt to pagodinājumu, ko izjūtu. Par uzaicinājumu es neesmu uzstājies jūs priekšā ne jau divus gadus, bet šajā brīdī, kas ir ļoti nozīmīgs Francijas ekonomikas sociālo lietu komitejai, vienlaicīgi arī esmu gandarīts, ka ir stiprināts saiknes starp jūsu komiteju un manis pārstāvēto institūciju. Šīs saiknes atvieglo Mūsu sadarbība apliecina mūsu vērtību un garkopību, un paralēli šīs attiecības izmanto tās privileģētās saiknes, kādas es uzturu ar jūsu priekšsēdētāju, un vienmēr, dārgais Luka, ar jums, arī ar iepriekšējo priekšsēdētāju Žoržu Dasistā biju un ar priekšsēdētāju Ar lielu prieku es Parīzē es jūs uzņemšu pasākumā, kas ir veltīts Eiropas aktualitātēm. Tieši tāpat, kā mēs to darām šodien. Nav nekāda šauba par to, ka tikai dažas nedēļas pirms Eiropas vēlēšanām mūsu pārdomas tiks uzklausītas un tajās būs satraucoši konstatējumi prognozes par eh, ievērojumu nepiedalīšanās līmeni un vienlaicīgi lielas cerības. Un vēl aizvien ir jāuzsver, ka ir jāatbalsta šī milzīgā, nozīmīgā Eiropas ideja. Pat ja nepilnīga Eiropa ir vienīgais oriģinālais politiskais veidojums 20. gadsimtā un mums nav alternatīvas, uh, Eh, pasaulē, kur citas lielvars virzās uz ieraušanos sevī vai uz spēku eh, samēra pieaugumu. Tāpat mēs redzam konkurentus, kuru interese ir um, mazināt uh, mūsu svāru vai pat mēģināt mūs pazudināt, un tāpēc arī ir īpaši jāapsveic eh, iniciatīva pret ekstrēsmi. Tas nozīmē arī to, cik eh, ļoti lielā mērā Eiropa šodien tiek eh, apstraudētā gan no iekšpuses, gan no ārpuses pār breksitistiem, no citu puses, kuri ab... aicina aizmirst Eiropas sasniegumus un Eiropas iespējas. Tāpēc ir nepieciešams rēģēt. Rēģēt tas nozīmē uzlabot, sas, nospraust jaunus mērķus, parādīt savu tuvumu Eiropiešiem, apliecināt un pierādīt, ka Eiropa nav ne e, lobbyistu rotaļlieta, ne eirokrātu uh, gūstekne, e, kā tas nereti tiek atainots, un e, Parīzē novembrī jūs, Luka, sacījāt, ka Eiropai ir jāprot veidot e, mobilizējošus projektus, kas būtu entuziasma pilni, lai mēs varētu atrisināt uh, eh, vīdes krīzi, kas apdraud mūs uh, visus un it īpaši vismazāk aizsargātos. Tāpat šajos apstākļos mēs varam domāt par iespēju atkal iedvesmot Eiropu. Un ir skaidrs un acīm redzams tas, ka Eiropa nevar veidot bez pilsoņiem, bez pilsoniskās sabiedrības un bez Eiropas eh, starpnieku struktūrām. Tāpēc Eiropas pilsoņi kuri šodien pieprasa savu runas laiku, pieprasa, lai viņu viedokļi tiktu ņemti vērā. E, mēs nevēlamies būt par vienkāršiem vērotājiem politiskās darbībās, kas tikai sagatavo nesaistošus atzinumus. Mēs esam, un varbūt es to saku nepietiekami pieticīgi, bet ar visu pārliecību, ar Eh, visu uh, eh, viedumā un prātīgumu līdzsvaru. Mēs meklējam konsensu caur dialogu. Mēs uzskatām, ka objektīvi mūsu atzinumi, ieteikumi ir pilnīgi nepieciešami rīki tiem, kuri vēlas panākt sociālo mieru. Mēs runājam Eh, apzinoties, eh, kāds ir lietu stāvoklis un arī tie notikumi, kuri eh, ir vērojami manā valstī, apliecina to, ka tas ir rezultāts izpratnes un ambīciju un uzklausīšanas trūkam. Tāpat arī e, e, Eh, tie gadījumi, ko savās interesēs izmanto vienu un otru ekstrēmisti eh, graudiņu organizēšanai, eh, parāda to, ka ir grūti paredzēt proporcijas. Francijas zeltainās vestes nav vien, pirmie un vienīgie, kas nonāk skat, skatos priekšplānā 2011. gadā, jo Spānijas Indignados kustība uzsāka šo ceļu, pa, un pa to laiku ir bijuši Grieķi, Beļģi, Briti. Un uh, E, tās ir kustības, kuras pirmās izmanto sociālos tīklus un kas ir arī vienlaicīgi Rīgas organizatoriem. Mums ir e, jāsako tam, lai mūsu demokrātiskās sistēmas nenovecotu, ir jātiek. Jācīstās tāpat arī atzinums eh, par to, kā samierināt Franciju. Ir jādomā par labāku līdzsvaru demokrātiskajai pārstāvībai un pilsoņu dalībai. Turklāt ziņoju, ka šī atzinuma sakarā un, tā, eh, un tas ir pirmoreiz Francijā, mūsu darbā tika piesaistīti pilsoņi, tā skaitā pagaidu komisijā līdz ar mūsu uh, padomniekiem. Pilsoņu dalībai ir jānotiek, un tādā veidā mēs varam būt pārliecināti, ka esam tas veidojums, kas piesaista pilsoņus. Tāpat runājot par konstitucionālo reformu Francijā ko atbalsta mūsu prezidents, ir ļoti būtiski e, paredzēt lielāku vietu dalības demokrātijai. Mums ir e, mūsu Eh, mums ir eh, savas eh, kvalitātes un labās īpašības, bet mūsu, viedok, mūsu loma ir uzklausīt dažādus viedokļus un meklēt konverģenci. Vislabākais kompromiss ir tad, kad ik viens pieņem zināmu daļu atteikšanās. Ik visās demokrātijās var uh, izskanēt dažādi kompromisi, un piemēram Francijas premjers, kurš piedalījās mūsu sanāksmes darbā, sacīja, ka neesmu pārliecināts, ka, vai, de, ka demokrātijā var visu sakārtot bez komp politiskiem kompromisiem. Gluži otrādi Viņš teica, esmu pārliecināts par pretējo. Kā jūs zināt, viss slēpjas līdzsvarā. Un šķiet arī, ka ieskicējas evolūcija. Mūsu parlaments tuvāko nedēļu laikā skatīs konstitūcijas reformu, un tur ir iekļaut arī ekosok reforma. Reforma, kur atbalsta Francijas prezidents jau no 17. gada jūlija. Mūsu institūcijā, ko viņš nodēvēja par nākotnes parlamentu. Kādas tad ir šīs reformas īpatnības? Pirmkārt, eh, uzlabot sadarbību starp Ekos, eh, mūsu sociālo lietu komiteju un um, parlamentu, iesniedzot regulāri ekonomikas, vides un sociālos uh, projektus parlamenta debatēm. Uh, lai varētu ņemt vērā pilsoniskās sabiedrības eh, viedokli, lai labāk definētu iespējamos trūkumus, mazinātu neizpratni un novērstu krīzes risku. Tas ir viens virziens, un otrs, virz... otrs virziens eh, padarīt ekonomikas sociālo lietu komiteju Francijā par pilsoniskās dalības epicentru lai tas noteiktu modernizētā veidā, vienlaicīgā izmantojot digitālos līdzekļus. Un pēc tam iesniegt parlamenta augšana, apakšana augšpalātai atbalstītās pilsoniskās iniciatīvas. Lūk, dāmas un kungi, lielos vilcienos ir, tas ir piedāvātais ceļš, kā mēs varētu uh, būt par savietu, savienojošo posmu mūsu esošajā sistēmā Francijā. Un eh, es domāju, ka šis modelis varētu um, ietekmēt arī citu valstu ekonomikas un sociālo lietu komitejā, gan Eiropas Savienībā vai Frankofonijās valstīs, gan arī uh, visur citur. Un šajā sakarā varu tikai paust nožēlu pār lēmumu, kas ir pieņemts Brazīlijā, atcelt mūsu analoģisko orga organizāciju. Tas ir solis atpakaļ. Savukārt mūsu ekonomikas sociālo lietu komitejas ir tas savienojušais posms starp eh, mūsu pilsoņiem un valdību un parlamentu. Un šeit es domāju tīpaši par sociālajiem un vidas jautājumiem, un tas varētu būt viens no nosacījumiem, eh, lai pilnībā varētu notikts renesanse, jeb apdzimšana. Šis vārds Luka, kas jums ir ļoti e, tuvs. Un vēlreiz es e, savu gandarījumu vēlos dalīt ar jums, ar ekonomikas sociālo lietu komiteju un pateikties jums par uzmanību. Merci bien. Liels paldies, priekšsādātāji. Nu, vēl nonākšu arī pie secinājumiem. Protams, ir ārkārtīgi svarīgi veikt konstitucionālo reformu. Nu, cita starpā tiešām ceram, ka atradīsim veidu, kā to darīt. Un tagad uzsāksim debats ar deputātiem. Pirmais pieteicies Mihāls Ivasku no Rumānijas divas minūtes jums. Lūdzu. Priekšādātāji, paldies, izmantošu savu dzimto valodu. Bern, Bernasconi, în calitatea mea de raportor. Lielas paldies, godātais runātāji. Es savukārt strādāju pie atzinuma, kas nesen tika plenārsēdē arī pieņemts, par Eiropas nākotni un priekšrocībām pilsoņiem. Un tāpēc gribēju jums eh, varbūt likt priekšā vairākas no tām idejām, ko šī plenārsesija vienprātīgi apstiprināja un kas būtu svarīgs Eiropas nākotnē. Uh, Mēs šobrīd esam eh, Eiropas parlamenta vēlēšanu priekšvakarā, tās notiks maijā. Tāpat arī Brexit, protams, rada zināmas neskaidrības un spiedienu. Un priekšādātāja pirmais mūsu komitejā ir svarīgi iemata, ievērot pamatvērtības tiesiskums, eh, cilvēktiesības vienlīdzība mm, Ne, un tas viss ir jādara neatsakoties no tām vērtībām, uz kurām balstīta Eiropas Savienība. No, par tām nedrīkstam iziet uz kompromisu, un tas ir ārkārtīgi svarīgi um, kopumā. Otrām kārtām mūsu komiteja nu, par tādu pamatīgu izaugsmes ehm, ideju uzskata to, ka nepieciešama stabila ilgspējīga attīstība. Esam daudz pro progresa guvuši. Nu, šobrīd ir tā, ka uh, Um, Eiropa ir viens no stabilākajiem, bagātākajiem reģioniem pasaulē, bet tepat laikā pastāv arī nevienlīdzības starp dalībvalstīm tieši sociālās kohēzijas jomās. Sociālā jomā ir vajadzīga šī konverģence uz augšu, nodrošināt atbilstīgus darba dzīves apstākļus, ilgspējīgu attīstību. Komiteja uzstāja, ka nepieciešams uzlabot saziņu ar pilsoņiem, jo nerad ir tā, ka pilsoņi uzskata, ka tās pozitīva, pozitīvā ietekme, kas pierakstām Eiropas Savienībai, Eh, nāk no viņu nacionālajām valdībām, nevis no Eiropas Savienības. Domājam, ka ir vajadzīgs vairāk līdzekļu, lai no, panāktu to, ka šīs ēst panāktās priekšrocības patiešām nonāk līdz pilsoņiem, un arī informācija par to. Jāizmanto visa veida komunikācijas kanāli dalībvalstīs, un mēs uh, domājam, ka vajadzētu izmantot arī attiecīgās analogās komitejas dalībvalstīs un NVO šim, NVO šim mērķim. Uh, Un eh, te runātājs cit, citē Viktoru Igo, un eh, lūk, tieši tāds skaists citāts par nākotni. Paldies, Mihail! Ļoti labi. Mm, jā, Viktor Igo citāts lielisks. Tālāk došu vārdu Jacekam Kravčekam, kas ir pirmās darba grupas vadītājs. Viņš ir no polijas lūdzu jums trīs minūtes. Okay, good. Uh... Paldies, labrīt visiem, labrīt priekšādātāji. Mums bija arī tas prieks tikties ar jums Parīzē pirms pāris mēnešiem. Priecājamies jūs redzēt šeit sociālo lietu komitejā. Priecājos, ka te ir kāds, kam ir arī tāds līdzīgs, nu, karjeras fonds kā mums. Un jūs jau ļoti labi zināt arī prezidijā, no kurienes savukārt nāku es un ko pārstāvu priekšādātāju. Izteikšos īsi un pavisam skaidri. Vakar grupā pieņēmām deklarāciju, sasar, saskaņā ar kuru aicinām veidot atklātu, atvērtu Eiropas Savienību. Ļaujiet man jums nolasīt pāris elementus no šīs deklarācijas. Pirmkārt, uzskatām, ka ir ārkārtīgi svarīgi strādāt uz vienotu un saliedētu Eiropas Savienību, jo tikai saliedēta Eiropas Savienība var patiešām aizstāvēt mūsu šajā globālajā konkurences pilnajā pasaulē, ar ko sastopamies šobrīd. Tas ir vienīgais veids, kā varam nodrošināt ES pilsoņiem drošību un labklājību. Un turklāt ticam, ka tieši saliedēta Eiropa var būt spēcīga, un tā var būt spēcīga arī savā daudzveidībā, jo tikai kopīgiem spēkiem mēs varam radīt pietiekamu efektivitāti un ārējo ietekmi. Protams, ka Eiropas Savienībai, lai arī tā saņem daudz kritikas, ir joprojām daudz pievilcības. Mēs lepojamies ar to, kas esam, un lepojamies ar Eiropas dzīves stilu. Bet, lai mēs varētu šādu veidu dzīvesveidu turpināt, Eiropai jābūt arī labvēlīgai vietai uzņēmē darbībai, ko tas nozīmē. Mēs neprasām jums kaut ko tikai prasīšanas pēc, mēs vienkārši vēlamies, lai tiktu radīti ieņēmumi, kas tālāk tiek ieguldīti sabiedrības labklājībā, izglītības sistēmā, veselības aprūpas un sociālā nodrošinājuma sistēmā. Tad trīs komponenti, ko mēs sastopam ar šo uzņēmumu, uzņēmējdarbības vidi ir šādi. Pirmkārtām, jāgatavojas nākotnē. Ja vēlamies veicināt novatorismu, piemērot prasmes un attīstīt infrastruktūras, tad tas jādara kopīgiem spēkiem mēs un dalību valstīs. Jāatver tirgus tālākai integrācijai. Tas nozīmē, ka jāpabeidz darbs pie vienotā tirgus, jāspēcina monetārā savienība un uz noteikumiem īstenota starptautiskā tirdzniecība. Visbeidzot, mums jāspēj nodrošināt atbalstošu apstākļu MVU, uzņēmējiem, investoriem, un tie ir tie svarīgākie būtiskākie elementi, ko uzskatām par nozīmīgu šai konkrētajā vidē, ko veidosim. Mēs turklāt ticam atvērtai ekonomikai un atvērtai sabiedrībai, un tam jāiet roku rokā šim vienam elementam ar otru. Es pamatvērtības nedrīkstam nekādā veidā kompromitēt. Esam ļoti novažījušies par ksenofobiskajām un autoritārajām kustībām, kas tiek novērotas šur tur Eiropā. Priekšādātāja noslēgumā es uzskatu, ka atvērta ekonomika un atvērta sabiedrība nāks par labu pilnīgi visiem Eiropas pilsoņiem darba devēji, uzņēmēji, biznesa cilvēki, viņi visi ir pilsoņi. Un mums ir pienācis laiks mobilizēt resursus viņu labā. Gaidāmās Eiropas parlamenta vēlēšanas piedāvā ne tikai privilēģijas, bet arī uzliek atbildību. Un ir pienācis laiks rīkoties. Paldies! Liels paldies, saka priekšādātājs, un tālāk došu vārdu Pieram Žanam Kolonam, kas ir savukārt mūsu ten sadaļas vadītājs. Trīs minūtes jums arī lūdzu. Priekšādātāji, godātais Patrik, pirms pāris mirkļiem tu teici, ka ir pienācis laiks eh, mums šeit izvērtēt tās pamatvērtības, jo laiki ir mainījušies. Un tāpat laikā Nevaram būt arī tikai vienkārši novērotāji politiskajā lauciņā, kuriem vienīgā pilnvara ir nākt klajā ar nesaistošiem atzinumiem, bet, nu, diemžēl tā tas ir. Es domāju, ka ir pienācis laiks patiešām ņemt vērā šīs tādas iestādes kā mūsējā, kas ir vienalga, vai runājam šeit par nacionālo līmeni vai ES līmeni. Un šādā nākotnes struktūrā mums ir jākļūst par eh, tādu spēku. Mums ir jāspēj dubultot tas spēks, eh, rīcība, jāspēj šeit tālāk izvērst visu tā, tā bagātību, ko mēs šeit Eiropas sociālajā komitejā pārstāvam. Šis spēks, šī bagātība, šie priekšlikumi, kas nāk no mūsu komitejas, eh, tie nāk jau pirmkārt no Francijas, un jāsaka, iedzīvotāji par tiem nedrīkst aizmirst. Bernas Konija kungs teica, ka, lūk, pilsoniskā līdzdalība, šie konsultāt, publisko konsultāciju organizēšana ir nozīmīga. Nu jā, pavisam pirms pāris dienām mums bija debatas prezidijā tieši par to, kādā veidā vajadzētu šīm konsultācijām izpausties un kādas šādām publiskām konsultācijām būs ietekme uz iestādi. Nav vairs nekāda vakardiena. Mums, mēs esam pilsoniskās sabiedrības pārstāvi, bet šī pārstāvība, jāsaka, nav tāda kā iepriekš. Un šobrīd, diemžēl, jākonstatē, ka visas šīs eh, digitālās balses uh, parasti nu, mēdz pat reizēm ņemt pārsvaru par šādu veidu tiešu balsu paušanu, publiskām konsultācijām. Nē, tā to nedrīkst pieņemt. Nedrīkstam, protams, visu šo digitālo daļu izmest kopā ar visu pārējo, kas ir liederīgs, bet tāpat laikā ir jāspēj sagrabāt arī šī reālā konsultācija loma, ko īstenojam mēs, un tas patiešām, eh, nu, var būt liels, protams, papildus digitālajām konsultācijām, un tāpēc priekšādātāji es ierosinātu mums spēcināt šīs saiknes atkal savās starpā, pavisam konkrētā veidā īstenojot pārdomas par šo spēcināto sadarbību starp eh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un uh, un eh, attiecīgi atbilstīgi 21. gadsimta garam mums kopīgiem spēkiem jā, jāgatavojas patiešām tādām reālām konsultācijām, jāveido pat tāda īsta pārstāvība, pilsoniskā sabiedrības pārstāvība, jo citādi, godātie draugi, mums nekas neizdosies. Mūs visi pārvāks. Itāļi ļoti labi zina, piemēram, kas notika ar viņu Nacionālo asamblēju. Mums ir jāgatavojas šāda veida eh, pārmaiņām. Nedrīkstam būt tikai, reakt, tikai reaģēt uz to visu. Nē. Paldies Bernas Konīkungam vēlreiz par to, ka viņš mūs eh, vienmēr pie sevis eh, sagaida, uzņem, un mēs vienmēr esam gatavi dot savu pieticīgo ieguldījumu šai kopējā darbā. Paldies! Paldies, saka priekšēdētājs. Tālāk došu vārdu Džēnai Morisai no Lielbritānijas. Nē, es atvainojos no Ziemeļīrijas, tā arī teiksim. Lūdzu, vienu minūtu. Lielas paldies priekšādātājiem. Man ir tikai viena minūte un runāšu patiešām no sirds. Jūs teicāt, esmu no Ziemeļīrijas. Jā, esmu no Ziemeļīrijas, un tā šobrīd ir Brexit vētras pašā acī. Eiropas Savienība bija tā, kas palīdzēja nodrošināt mieru manās mājās, manā teritorijā, un tas joprojām var nodrošināt, un es joprojām var nodrošināt mieru visā pasaulē. Bet tas, ko jūs teicāt, ir nepie, mums nepieciešams mobilizēties, tas ir taisnība. Mums vairāk kā jebkad iepriekš nepieciešams iedvesmost jauniešus, ļaut viņiem ļauties iztēlēju, un mums jādod viņiem iemesls, kāpēc cerēt uz nākotni. Un tāpat laikā tas jātiecina arī uz darba ņēmējiem, vecāku gadu gāju cilvēkiem, bērniem. Mums jāstrādā kopīgiem spēkiem un jāpieliek punkts šai sašķeltībai, kas apdrauda mūsu kopīgo ceļu un draudu iznīcināt visu, par ko esam cīnījušies. Vakardien mēs pieņēmām Baltās dūjas ceļu, un tas ir veids, kādā Eiropas Savienība var virzīt uz priekšu, Eiropas Savienība ļaut aiziet avangardā miera saglabāšanas centienos, un tā mēs varam dot savu ieguldījumu šai miera projektā. Paldies, paldies, Džaina! Tālāk došu vārdu Emanuelai Būtās Tūps. Trīs minūtes lūdzu. Priekšādātāji, paldies! godātājs Patrika, vicepriekšādātāja Karola. Ārkārtīgi priecājos, ka esat šeit, šajā plenāsēžu zālē. Nu, protams, ka Eiropas parlaments mums eh, aizdeva šo zāli, un te nav tā paša šarma kā jūsu telpās, bet, nu, katrā ziņā vienalga ārkārtīgi priecājamies, ka varam šeit sadarboties ar likumdevēju. Tiešām lieliska dinamika izveidojusies tāds novatorisms, modernizācija, digitalizācija Um, sieviešu tiesību veicināšana. Tas viss ir svarīgi un ļoti augstu vērtējums. Jūsu ieguldījums šajā modernizācijā, uh, demokrātijas rīku veicināšanā, līdzdalības demokrātijas veicināšanā mūs ārkārtīgi interesē. Nu, tas tāpēc, ka mēs vienkārši piekrītam visiem tiem mērķiem, ko jūs minējat. Mums ir jāpietuvojas pilsoņiem, mums jāliek uh, viņiem saprast, kā uh, šī politika var attīstīties nākotnē, kā tā ietekmēs viņus Francijas līmenī, Eiropas līmenī. Uh, No šī skatu punkta raugoties, jāsaka, šeit ir daudz paraugu prakses, ar kuru varam dalīties par šo instrumentu izmantošanu, ja runājam par šo jauno līdzdalības demokrātijas, participatīvās demokrātijas instrumentiem. Jūs pavisam uh, Ehm, nesen mums likāt priekšā šos ļoti pozitīvos rezultātus, un tāpēc, protams, šis darbs ir jāturpina tieši tādā pašā virzienā. Nu, piemēram, lūgumrakstu izskatīšana, lūk, tas ir kaut kas, kas ir mums kopīgs, un to mēs arī varam tā būtiski tālāk attīstīt. Nu, piemēram, eh, nu, Francijā Tāpat jūs runājat par dažādiem jauniem formātiem, de demokrātijas līdzdalības formātiem, kas ļauj līdzdalīties, kas, kas nodrošina pieeju visiem pilsoņiem. Nu, un tā, šī tēma arī mums ir svarīga arī šai komitejā. Ir, protams, reizēm šīs izpausmes arī tāds pretrunīgs, jo te reizēm nerunājam tikai un vienīgi par pilsoņiem, kas visi ir viensprāts. Nē, mums ir jābūt tādām ambīcijām, kas ļauj veidot šādas pretrunīgas debatas, asas debatas, ka rezultātā mēs varam noskaidrot šo kopējo ideju par Eiropas Eiropas nākotni. No šīs skatu punktu raugoties, jā, mums ir daudz informācijas, ar ko varam apmien, apmainīties. Ir daudz, kas jādala, jādara vēl arī parlamentu vēlēšanu labā līdz 26. Mai, 6. maijam. Jāsaka, darbs tajā brīdī arī nebeigsies, darbs būs garš un ilgs. Un, kā teica Santegzeprī, eh, demokrātija ir jābūt brālībai. Un es patiešām eh, ceru un ticu, ka mēs Francijā šajās struktūrās varēsim dot savu ieguldījumu tā lai mēs kļūstam par tādu kā brālības vektoru gandrīz un varam veidot šādas jaunas participatīvās demokrātijas uh, izpausmes, tā lai šīs debatas kļūst gaišākas, skaidrātas un lai tās pilsoņi uzņem sevi un nejūtas atstāti novārtā. Šis darbs nebūs vienkārši, mums ir priekšā, piemēram, jācīnās par klimatu pārmaiņām, jādomā par ekonomikas pārēju uz aprites ekonomiku, tāpat arī uh, Eh, jādomā par šo labklājības izlīdzināšanu, par tirzniecības politikums jādomā, kā tur pilsoņiem savs vārds sakāms. Te mēs strādāsim kopā un jāsaka, jūs varat rēķināties ar mūsu atbalstu. Paldies! Lielas paldies, Emanuēl! Un vēl tālāk Anna Demelēna no Beļģijas lūdzu trim minūtēm. Merci, prezident! Paldies, priekšsēdētājs Bernas Konikungs! Paldies, ka atbildējāt uz! Eh, Ekosok uzaicinājumi. Tā ir pārstāvības demokrātijas vietieši, tāpat kā tās. E, ekonomikas sociālo lietu komitejas Eiropā, citur, kas ir ļoti būtiskas vietas, lai uzkrātu datus, veiktu analīzi, veiktu pētījumus, kas pēc tam dos iespēju sociālajiem partneriem eh, noslēgt vienošanos eh, pilnībā pārzinot lietas. Diemžēl ir vēl aizvien daudz valdības, kuras nerad slēpjas aiz Eiropas komisijas ieteikumiem Eiropas semestri ietvaros un neņem vērā šos Eh, konkrētajos apstākļos sagatavotos ieteikumus, un tas eh, tiešā veidā ietekmē atalgojumu, darba kvalitāti no darba apstākļus un arī sociālo nodrošināšanu. Tas viss negatīvi ietekmē gan pieprasījumu, gan sociālo labklājību un e, tā tieši tāpat sociālo konverģenci. Es tagad negribētu neko izlaist, bet nevajadzētu brīnīties arī par to, ka e, parādās populistiski balsojumi, protesti gājieni, dusmu manifestācijas, e, dzeltenās vestes, kuras es nesaukšu tos par grāvējiem, bet par dzelteno vestu protestiem, kas apliecina iedzīvotāju neapmierinātību un neustic, e, neusticēšanos tiem rezultātiem, kas it kā tiek iesno, iegūti pēc sociāliem di dialogiem. Es domāju, ka noliegt mūsu struktūru darbu e, palīdz izraisīt sociālo e, haosu. Es domāju, ka mūsu darbs var ietekmēt precīzus eh, punktus un jautājumus, eh, stiprināt eh, pārstāvības demokrātiju, taču es uzskatu, ka tiešā demokrātija vai eh, participatīvā demokrātija, ko jūs iesakāt, ir, sava, ir ar savu nozīmi un ar robežām. Tāpēc labāk caurskatāmība, labāk eh, komunicēšana no ekosok puses sabiedrībai ja, attiecībā uz to attīstību, ko mēs vēlamies panākt, uz eh, politiskajām korekcijām, kas ir jāīsteno. No E, pasākumiem, kas nav bijuši vai izrādījušies auglīgi. Šajos gadījumos, un tad, ja ir valdības, kuras neņem vērā dzinumus, aicināt un likt tām pamatot un attaisnoties, kāpēc tās nav um, ņēmušas vērā. Vai tas nebūtu ļoti noderīgs pasākums, lai varētu atjaunot uh, uzticību mūsu vidējā posma, vidējā korpusa institūcijām? Paldies, dārgā Anna, un nākošais runātājs Kristofs Balāns no Polijas uz divu minūtu. Paldies, priekšsādātāji! Godātais priekšādātāja Berneskoni, pirmām kārtām gribu teikt lielu paldies jums par to sanāksmi, ko jūs organizējāt pagājušajā gadā Parīzē, kur tikāties ar polijas delegāciju. Un e, tikāmies attiecīgi arī jūsu priekšā, nu, priekšādātāju vietnieku pēc tam Vāršavā. Tas tiešām bija ļoti būtisks un labs ieguldījums. Polijas kopējās diskusijās par to, kā uzlabot pilsonisko dialogu Polijā un kā veidot jaunu iestādi šādu dialogu īstenošanai. Man jums ir arī jautājums jāsaka. Jautājums par šo dzelteno vestu kustību. Jūs to pieminējāt. Man svarīgs ir jautājums par to, vai un kā jūs apspriežat šo kustību savā struktūrā, savā padomē. Uh, Vai jums ir kāds pārstāvis no šīs kustības, kas piedalās šais sanāksmēs, jeb nē, un no jūsu skatu punktu raugoties? Vai tā drīzāk ir tāda daļa no organizētas pilsoniskās sabiedrības, jeb tikai tāds tīri populistisks kustības eh, virziens, kaut kas, kas norisinās paralēli organizētai pilsoniskai sabiedrībai, jeb piedartai? Jautājums man šķiet svarīgs, tāpēc, ka Francija, protams, ir pašā Eiropas sirdī. Un kas notiek Francijā, tas ir ārkārtīgi svarīgi arī visai pārējai Eiropas Savienībai nenoliedzam citām valstīm. Paldies! Džinkuja. Liels paldies! Tālāk došu vārdu Brendai Kingai no Lielbritānijas. Trīs minūtes, lūdzu. Nodarbinātības grupa. Paldies priekšādātājai! Un tiešām saku no sirds paldies jums par šo visai iedvesmojošo runu. Esmu no Lielbritānijas, un jūs jau zināt, ka to vērtējam ārkārtīgi atzinīgi. Mums ir vajadzīga šāda iedvesma. Tēma, kam vēlos pievērsties savā uzrunā, ir Āfrika un tirzniecība. Kā jūs varbūt zināt, jūsu priekšādātājs ma prezidents Makrons ir apmeklējis Āfriku 16 reižu kopš kļuva par prezidentu un vienu trešo daļu vizīšu uh, Eh, viņš īstenoja uz anglofonajām valstīm, angliskunājušām valstīm. Un, kā jūs zinat, tad iepriekšējais, iepriekš eh, visās šīs struktūras ietvaros bija tā, ka Francijas valsts vadītājs pārsvarā pievērsās frankofonijām valstīm un Lielbritānija savukārt anglofonijām valstīm. Nu, šķiet, ka tas, zināmā mērā, varbūt arī izskaidro mejas vizīti uz Āfriku pagājušajā gadā, kad viņa demonstrēja savu, tā teikt, spēku un varenību, jo viņa gribēja parādīt, ka viņa ir tikpat feina, cik francūži. Bet tā nopietnāk runājot Viņš ieradās Kenijā pagājušajā nedēļā, viņš tur atklāja asamblēju. Um, Peugeot 308 modeļu ražošanā. Tātad viņš teica, ka viņš lūk iestājas par uzņēmēju darbību un ka viņš vēlas veicināt tirdzniecību starp Franciju, cerams, Eiropu kā tādu un Āfriku. Nu, un tad es domāju, nu, tad mans jautājums jums varbūt ir šāds kā šīs divas komitejas var sastrādāties, lai palīdzētu tiešām šo mērķi realizēt. Ne tikai, protams, Francijas, bet Eiropas mērķi kā tādu. Šī komiteja ir izveidojusi fórumu Āfrikai un Eiropai, pilsoniskajai sabiedrībai, un tas, protams, ietver arī privāto sektoru. Un jāsaka, tas ir tā, tā ir tāda ļoti aktīva komiteja savā darbībā. Un jūnijā uh, paredzēta ekonomisko un sociālo interesentu uzaicināšana no Āfrikas šeit uz mūsu namu Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Un es vienkārši vēlētos no jums dzirdēt atbildus to, kāda veida rezultātus tad jūs vēlētos panākt no šīs gaidāmās sanāksmes. Paldies par uzmanību! Lielas paldies, Brenda! Un tālāk! mans priekšgājējs Asisa kungs uzstāsies, nu īsts frankofils jau krietni ilgi, vai ne tā lūdzu? Kā tu to vari zināt? Paldies, Lukā! Eh, priekšsēdētājs Ednoskoni. Dārgā Karola, dārgie klātesošie! Liels prieks ar jums tikties šajā sēžzālē, jo sadarbība starp um, Francijas un Eiropas sociālo lietu komitejām iesākās um, jau Danas prezidentūras laikā mēs to mēģinājām stiprināt, un Luka turpiniet par šo pašu ceļu. Es vēlos te pateikties par šo runu, kas uh, man bija izglītojoši. Un, lai gan šobrīd es eh, pārstāvu algotos darbiniekus un tu darba devējs, es atbalstu visu tevis teikto par Eiropu. Francijas lietās es negribētu iejaukties, es to teikšu tīri informatīvi, un tā arī to uzklausīju. Turklāt šodien arī mēs redzam, ka ka valda vispārīga vienošanās un izpratni par to, ka ir jāturpina, ir jādzīvo miera Eiropa. Un arī Patrik, tu arī norādīja, ka jāizturpina aizstāvēt lielās Eiropas idejas. Šeit viss piekritīs, bet ir jāredz arī tas, kā tās aizstāvēt. Un Tu arī sniedzi dažas atbildes jau uz to, kuras es pilnībā atbilstu, ka nedrīkst atraut ekonomikas lietas no sociālajām. To, ko e, dažkārt darba devēja grupas to piemirst. Dažkārt nevienmēr. Tāpat arī tu teici, ka Eiropa nevarēs um, izveidot bez tautām. To visi zina, un tas ir saprotams visiem, kas ir iepazinušies ar Eiropas vēsturi vismaz pagājušā gadsimta laikā. Kā to panākt? Pirmkārt, informēt jauniešus, jo jaunieši domā, ka viņi ir dzimuši mierā un turpinās dzīvot mierā, bet tas nav e, pats pašsaprotami. Ir jāziņo. Ja, jāreklamē tas, ko Eiropa ir sasniegusi, kas cilvēkiem ir maz zināms, un tālāk ir jāvirzās atsevišķos dosie, kā jau tu to uh, piedāvāji, lai šodienas pilsoņi jauni vai netik jauni turpina dzīvot ar sajūtu un izpratni par to, ka viņu patiesā ir manta, ir Eiropas Savienība. Nesot Makrona atbalstītājs, es atbalstu visas eh, Makrona iniciatīvas, un tad, kad man tika uzdots jautājums par to, ko domāju, es tad savā laikā man atbildi bija dialogu sākām mēs Eiropas uh, sociālo lietu komitejā. Uh, un par Eiropas aizsardzību. Mēs runājam jau desmitiem gadu par imigrācijas politiku ekosok komiteja. Uzņēmās iniciatīvu vēl pirms tam, ka Francijas uh, uh, prezidents tika ievēlēts. Visā, bet ar to es gribu teikt, dārgais Patrik, ka mēs esam uz viena viļņa un mums ir jāstrādā, lai pārliecinātu politiķus, ka neņemot vērā iedzīvotāju centienus un gaidas un cerības, vairs nevarēs pastāvēt ne Eiropas Savienība, ne arī miers mūsu kontinentā. Paldies! Merci, Žorž. Paldies, Žorž. Tagad Virko Rānemā no Somijas. Vienu minūtu, trešā grupa. Paldies priekšsēdētājiem. Es arī vēlētos pateikties mūsu augstajiem viesiem no uh, Francijas uh, ekonomiskās, sociālās un vides uh, lietu komitejas. Un tā kā man ir tikai viena minūte, es sāku domāt par to, ko es vēlētos teikt, jo man tik daudz kas labs ir uzrakstīts uz papīra un daudz kas ir mūsu sirdīs. Un, jā, tiešām Eiropā ir nākotne, jā, mēs rīkojamies pareizi, bet ir lietas, ko mēs diemžēl nevaram ietekmēt, un tā ir attieksme Eh, un šī attieksme veidojas jau bērnībā un jaunībā. Un eh, tas pēc tam eh, ietekmē visu pārējo dzīvi. Tā ir attieksme pret dabu, attieksme pret citiem cilvēkiem. Un tādēļ tieši bērnība un jaunība ir svarīgs laika posms un arī ģimenes tādēļ ir ļoti svarīgs domājot par nākotni. Paldies, Pirko! Tagad Agnes Sera no Ungārijas. Arī viena minūte. Ēna kurāt? Paldies! Es vēlos arī sirsnīgi sveikt Bernost Konī kungu mūsu vidū. Es gribu arī apsveikt, uh, uzteikt Francijas uh, ģimenes politiku. Tieši pateicoties šai politikai, Francijā nav demogrāfisko problēmu. E, Eiropas nākotne ir mūsu nākotne, un es domāju, ka mūsu nākotne ir saistīta ar mūsu bērnu nākotni. Pirko un Džēna Morisa runāja par e, bērniem, par nākamām paudzēm. Es uzskatu, ir, uh, ka ir kļūda pievērst tik lielu uzmanību tikai jauniešiem, bet nevis bērniem un ģimenēm. Mums būtu vairāk jārunā par uh, to, cik liela nozīme ir ģimenēm, ģimenes politikai un Eiropas uh, kultūra ir nacionālo kultūru kopums un ģimenes kultūru kopums. Paldies! Un tagad Arno Švarts no Francijas. Labdien! Paldies par uh, jūsu uzrunām, tad, tad gan Eiropas komitejas priekšsēdētājs, gan Francijas komitejas priekšsēdētājs uh, uzstājās un uh, viņu teiktais uh, bija vērsts uz to, ka jāņem vērā ir uh, vides uh, izaicinājumi, sociālie izaicinājumi, ar ko mēs saskaramies šobrīd. Mēs runājam par populismu, pieaugumu, par nevienlīdzības pieaugumu. Un tāpat svarīgi ir domāt par ilgtspējīgu ekonomiku. Uh, Un mums visiem ir kopīgas bāžas šai fórumā, bet arī uh, Francijā notiek par to debatas un uh, par šiem jautājumiem tiek diskutēts. Un jūsu runās izskanēja arī uh, tas, kādas ir nākotnes perspektīvas nepieciešamība iesaistīt mūsu darbā pilsoņus ir svarīgi, tāpat uh, uz to norādīja arī Bernārs pirms brīža. Francijā tas jau tiek darīts. Un tāpat arī Eiropas līmenī. Vai mēs šajā kontekstā nevarētu domāt par to, mēs redzam, ka uh, ielās iziet jaunieši miermīlīgās demonstrācijās ļoti cienīgi, viņi uzrunā uh, pieaugušos, un jautājums, vai mums nevajadzētu varbūt vairāk aktīvāk iesaistīt jauniešus, tos izraugoties nu, izlozes veidā. Ko jūs domājat par šādu iniciatīvu Francijā un Eiropā? Paldies! Mēs esam devuši vārdu visiem, kuri vēlējās piedalīties debatēs. Un, dargais Pārtrik, es domāju, ka tev būtu nepieciešamas divas dienas, lai atbildētu uz visu, kas izskanējušais debatēs, visiem komentāriem, jautājumiem, bet nu, tavā rīcībā ir tikai pāris minūtes, lai rezumētu šīs debates, jo tas ir tikai viens etaps mūsu dialogā, kurš turpinās. Uh, nu, es būtībā neesmu tādas provokācijas piedzīvojis, es esmu uh, demokrāts, republikānists, pārstāv zināmu daudzveidību un tas nebija tik vienkārši savulaik, kad mani senči ieradās Francijā, bet es esmu uzaudzis apgūstot demokrātijas vērtības un zinu, ka tā ir jāizstāv, jāuztur un demokrātijā ir jātīstās. Mūsu abas asamblējas ir tā saucamie starpnieki. Un um, Makrona vēlmē iesaistīt šos šīs starpnieku struktūras ir solis pareizā virzienā. Bet ja mēs domājam, ka uh, Nu, eh, ja mēs uh, uzskatām, ka visu atrisinās šie starpnieku institūcijas, tad, uh, tad viss ir kārtībā. Patiesībā tas tā nav, jo ir arī liela neusticība šīm struktūrām. Un tādēļ mums ir nepieciešama saikne ar pilsoņiem. Mums ir jāizmanto visi jaunie instrumenti, kas tagad pastāv. Es nezinu, vai platformas ir īstā, īstais instruments, vai dažādi fórumi, vai uh, izlozes veidā izraudzīties mūsu sarunu partnerus, bet eh, Francijā ir savu veidā demokrātijas inkubators. Visi šie instrumenti tiek izmantoti, lai noskaidrotu, kas darbojas un kas neno, nedarbojas. Un mums jāuzklausa pilsoņus, viņu bažas, un tas ir ļoti eh, svarīgi, lai mm, novērstu smagākus notikumus. Tātad, ja pilsoņi būs sapratuši, ka viņiem ir iespēja paust savu viedokli kā individam un ka tas viss tiek ņemts vērā, domājot par sabiedrības kopīgām interesēm, tad eh, mēs būsim raduši risinājumu, bet mums ir nepieciešams arī atbilstošas struktūras Mums ir jābūt šim starpniekam starp pilsoni un varas struktūrām. Ja tas mums neizdosies, tad mēs nonāksim pie tā, kas ir noticis Brazīlijā, kad šādas starpnieku struktūras tiek likvidētas. Un šobrīd ir daudz vairāk valstu, kuras vēlas veidot sociālās un ekonomiskās komitejas, nekā tādu valstu, kas vēlas šādu struktūru likvidēt, jo ir sapratne par to, ka ir nepieciešams Uh, veidot tādu fórumu, kur dažādas uh, organizācijas, asociācijas var diskutēt, domājot par sabiedrības kopīgām interesēm. Un mums ir nepieciešami atbilstoši instrumenti. Tālāk par jauniešiem. Jaunieši arī ir uh, viens no svarīgiem tematiem mūsu asamblējās. Nu, es jau esmu pats vairs neesmu jaunietis, esmu jau pārsniedz 60 gadu uh, slieksni, bet mums ir uh, jāuzklausa jaunieši, ar viņiem jārunā un ir nepieciešams, lai jaunieši piedalītos uh, ne tikai jauniešu problēmu risināšanā, bet visu problēmu risināšanā mums jāņem uh, vērā viņu skatījums, viņu bažas un uh, jādomā arī par jaunajām metodēm, ko, ko viņi izmanto lai paustu savu viedokli. Tālāk par dzeltenajām vestēm, dzelteno vestu kustību. Nu, bija jau jūtamas tādas kā lūzuma līnijas mūsu sabiedrībā Francijā, gan teritoriālā līmenī, gan citos līmeņos. Tie bija pilsoņi, kuriem vairs nebija balss, kuri bija uh, apmaldījušies vai zuduši demokrātijai, un pēkšņi viņi sāka paust savu viedokli runājot par pirktspēju, par sociālo taisnīgumu, par taisnīgumu vispār. Un uh, tas viss noveda pie uh, šiem uh, lielajām debatēm, kas šobrīd uh, notiek Francijā, kas tika organizēts Francijā. Un uh, Eh, ir citas eh, kustības, kas infiltrēja šajā dzelteno vestu kustībā, ekstrēmisti, kuri cenšas eh, to visu manipulēt savās interesēs bet eh, mēs konstatējām, ka šī problēma samilst. Mēs šos jautājumus centāmies risināt, un ja jūs būtu uzklausījuši mūsu viedokli pirms trim gadiem, mēs sagatavojam ziņojumu, kā samierināt Franciju, tad mēs tik tālu nebūtu nonākuši. Mums būtu bijis uh, jārisina aktīvāk atsevišķi jautājumi, iesaistot visas puses, un tādēļ mums ir jābūt modriem, jo mēs varam nonākt pie smagākām sekām, kad uh, ir vēlme padzīt visus pie varas varas esošos. Tālāk īsumā par Āfriku un par to, kā attīstīt mūsu kontaktus ar Āfriku, gan franciski, gan uh, angliski runājošām valstīm šajā kontinentā. Ir daudz uh, Uh, līdzīgu struktūru Āfrikas valstīs, um, līdzīgu mūsu struktūrai, un mēs uh, varētu ar viņiem uh, pastiprināt sadarbību. Šādas organizācijas ir gan franciski runājošās valstīs, gan citās valstīs, tādēļ mums būtu jāatbalsta šīs struktūras un jāstrādā, lai īstenot mūsu viskopīgās vēlmes. Un uh, Man kāds arī jautāja, ko jūs sagaidāt no mūsu uh, struktūra attiecībām. Es gribu teikt, ka mums ir jāspēlē visiem kopā kolektīva uh, spēle, un mēs vieni paši netiksim galā, ir jābūt kolektīvam, un tieši tā ir iespēja rast risinājums, nonākt pie kompromisiem un atkal nostiprināt saikni ar pilsoņiem. Eiropas uh, ekonomisko un sociālo lietu komiteja darbojas. Un eh, tāpat eh, mēs Francijā, mūsu komiteja sadarbojas ar reģionālajām komitejām, un mums ir nepieciešams spēcīgāks kolektīvs, kur notiek intensīvāka viedokļu apmaiņa, un es domāju, ka šī tikšanās ir tam labs piemērs. Un mums ir arī uh, jāvienojas par to, pie kādiem jautājumiem mēs visi kopīgi strādāsim, lai mēs uh, tuvinātu pilsoņus un uh, valsts varas iestādes. Un, jā, protams, tas mums ir jādara mūsdienu pasaulē, kas mūs arī tomēr satrauc. E, stipra un vienota Eiropa mums kopīgiem spēkiem jāveido, dargais Lukam. Liels paldies, Patrik, par šo uzrunu, par tavu aktīvo iesaistīšanos un tavu ieguldījumu. Um, tagad secinājumi četri. Pirmkārt, mēs tikai ar lielu interesi varam sekot Francijā notiekošajām uh, debatēm, kuro, kurās deva uh, tika dots ieguldījums un arī diezgan uh, asi tika kritizēti politiķi. Un uh, cerāms, ka šo debāšu noslēgumā tiks uzsāktas reformas un ka ekonomiskā un sociālā lietu komiteja Francijā varētu kļūt par parlamenta trešo palātu. Uh, Nu, protams, politiķiem ir bail no tā, ka šī trešā palāta varētu iegūt pārāk lielu ietekmi, bet es zinu, ka jūs esat drosmīgs un ka prezidents Makrons varētu nonākt pie šādiem secinājumiem. Otrakārt, es ļoti augstu vērtēju uh, uh, šo uh, citātu Antoine Santexdiperī, ka ja demokrātija nenodrošina brālību, tad tā kļūst par uh, varas uzurpāciju. Un uh, tādēļ uh, ir ļoti svarīga mūsu komiteja loma. Ne jau tādēļ, ka mēs būtu labāki par citiem. Nē, mēs neesam labāki ne ētiskā, ne praktiskā ziņā, bet, nu, mums vienkārši ir uh, Eh, pamat elementi. Mēs esam eh, strādājošās Eiropas eh, nams. Tātad gan uzņēmumu vadītāji, banku vadītāji vai uh, nevalstisko organizāciju vadītāji, kooperatīvu vadītāji, arotbiedrību vadītāji. Mums katru dienu ir jāmeklē risinājumi, un mēs zinām, ka risinājumi nerodas paši no sevis. Nu, ja mēs risinājumu nerodam, tad vienkārši ir jāslēdz uzņēmums, organizācija, arotbiedrība. Tādēļ mums ir katru dienu kaut kas jāveido sadarbojoties ar citiem. Un tādēļ mums ir pieredze brālības veidošanā Dažreiz mums varbūt nav tādas milzīgas uh, kaut kādas nākotnes vīzijas, kā, kā valstu vadītājiem, bet mēs rīkojamies uh, konkrēti. Un tagad uh, trešais secinājums. Mums ir jānovērš risks, ka tad, ja mēs šo starpnieku struktūru pašreizējo veidolu tikai aizstāvjam, tad tas kļūs par tādu kā muzeju Un tiešām Briseles uh, centrālais laukums ir savu veidu muzejs, bet uh, mums ir jābūt uh, uh spējīgiem veidot saikni ar sabiedrību, uh, atbalstīt uh, nori, norisošos procesus, veikt inovācijas, pārmaiņas, un nevajag baidīties no pārmaiņām. Un uh, Tādēļ mums ir uh, jāmācās no Bernaskonī kunga, jo viņam ir bijusi drosme eksperimentēt, uh, izmantojot uh, jaunus instrumentus, digitālos instrumentus, izlozes principu un uh, Mums uh, ir jau pastāvošie mehānismi, uh, kā panākt kompromisu, bet mums ir jābūt pietiekami drosmīgiem, lai eksperimentētu, jo pretējā gadījumā mēs kļūsim par tādu kā muzeja eksponātu. Mums ir uh, jādomā par procesu, uh, tā attīstību laikā, jo pretējā gadījumā mēs nespēsim piesaistīt pilsoņus. Nu, uh, šie zelteno vestu pārstāvi, kas demolēja sestdien, bija piecreiz uh, mazākā skaitā ne, nekā tie, kas miermīlīgi demonstrēja par klimata glābšanu. Bet šie uh, huligāni piesaistīja lielāku uzmanību, diemžēl, sev nekā miermīlīgie demonstranti. Un uh, Eh, Lisabonas līgums tika eh, savulaik ratificēts gan referendumā, gan citās procedūrās. Un eh, tajā ir četri pamata panti, kur ir runa par demokrātiju. Par nosaku, ka de, devītais pāns demokrātija, desmitais pāns parlaments darbību, vienpadsmitais pāns parādz līdzdalības demokrātiju un ir eh, prasība veidot dialogu ar pilsonisko sabiedrību, tam jābūt struktūrētam un pastāvīgam dialogam. Un 12. pāntā ir runa par dalību valstu parlamentu lomu. Un tas nenozīmē, ka likumdevēji rakstot šo līgumu bija sadzērušies alu vai nesaprata, ko darīja. Nē, tas viss ir ar uh, skaidru prātu radīts. Tā, tad, uh, 12 pāntā ir uh, runa par nacionāliem parlamentiem, un 11. pāntā savukārt nav uh, konkrēti norādīts, ka uh, mūsu komiteja veido šo uh, dialogu, bet mums ir jābūt pietiekami novatoriskiem un jāņem vērā uh, visas šīs kustības, kas uh, veidojas, jāiesaistās. Ja konsultācijās, un mums ir jābūt novatoriskiem. Šo pēcpusdienu desmito reizi notiks uh, iniciatīva iesaistot jauniešus, uh, studentus Eiropā uh, lēmumu pieņemšanas procesā, un šajā procesā ir iesaistīts visas uh, Eiropas skolas katrā valstī tiek izraudzīta viena skola, tā tad būs 105 jaunieši no 28 dalību valstīm un arī no kandidātu valstīm, kuras uh, ir iesaistīti sarunu procesā. Un viņu mērķis ir uh, kopīgi diskutēt un izstrādāt ieteikums, rekomendācijas domājot par Eiropas nākotni un attīstību, un mēs to darām jau desmit gadus. Mēs šīs rekomendācijas pēc tam nosūtām Eiropas Savienības institūcijām. Mēs esam kopīgi iesaistīti šai cīņā par novatorismu ne tikai, lai aizstāvētu mūsu seno brīnišķīgo vēsturi, kurā bija daudz panākumu, bet galvenokārt, lai veidotu nākotni un tas būs mantojums, ko mēs nodosim nākamām paaudzēm, un es ceru, ka mūsu darbs tiešām dos pozitīvus rezultātus. Lielas paldies! Nu tad tālāk došu plenārsēdes vadības grožus Milēnai Angelovai. Nu, lai varam pieņemt pēdējos trīs atlikušos atzinumus, kas vēl ir darba kārtībā. Paldies visiem! Man, diemžēl, nu, jādodas prom, pāris sanāksmes gaidāmas vēl šo pēcpusdienu, bet domāju, ka Milēna vadīs šo sanāksmi pat vēl labāk nekā es to varu, jo viņa ir krietni striktāka un viņa ir laba, labi, tā, viņa labi prot izsacīt dažādas secinājumus tā tālāk. Lūdzu, paldies! Turpina Milēna Angelova. Tad tālāk uzklausīsim Um, ziņotāju Babrauskienas kundzi, kas sagatavojas atzinumu par izglītošanu par Eiropas Savienību. Lūdzu, nāciet ieņemiet vietu šeit. Thank you. And, uh... Paldies! Mūsu atzinums, kā redzu, acīm redzot, ļoti labi iedara šīs dienas darba kārtībā, jo šķiet, ka ar šo atzinumu zināmā mērā pat piedāvājam atbildes uz tiem problēmu jautājumiem un problēmām, kas tika apspriesti šodien šo abu uh, debašu laikā. Pirmām kārtām, un pārdomājot to, kas Eh, tika apspriest, tad jārunā par šo paradoxālo situāciju Eiropā. No vienas puses mēs visi labi apzināmies, ka Eiropas Savienība nu jau vairāk kā pusgadsimtu ir spējusi nodrošināt mieru, labklājību, drošību Eiropā, nu pārliecinājusies, ka uzlabojas dzīves un darba apstākļi tās pilsoņiem, bet no otras puses redzam, ka pamazām zūd uzticēšanās Eiropas iestādēm un nacionālām iestādēm tāpat. Tāpat arī pieaug pamazām ekstrēmisms, populisms, radikālisms, ir mm, ļoti daudz dezinformācijas, safabricēto ziņu, un tas viss beigu beigās vājina Eiropas Savienības dibināšanas pamatus. Kāds te teica, ka pilsoņu iniciatīva ir laba atbild uz to visu un viens otrs savukārt to kritizē. Nu, man atbilde ir tāda, ka tas nav risinājums viss, nē. Tās ir cīņas pret sekām. Tā ir cīņa pret sekām. Ja mēs patiešām vēlamies redzēt eh, risinājumu, tad mums jāatgriež pie problēmas pašām saknēm, un tā ir izglītība. Un tieši par to runājam šajā atzinumā. Te runājam par izglītību, par Eiropas Savienību. Mēs kā komiteja uzskatām, ka ārkārtīgi svarīgi vērst Eiropas projektu, eh, es savunos, Eiropas projektu pietuvināt iedzīvotājiem, spēcināt iedzīvotāju bērnu zināšanas par vēsturi, par to, cik nozīmīga ir Eiropas Savienība. Kad paraugāmies uz Eiropas komisijas pagājušā gada Eirobarometra aptaujas rezultātiem, par Eiropas parlamentu un 2014. gada vēlēšanām, tad konstatējam, ka tikai viena trešā daļa jauniešu piedalījās šais vēlēšanās. Jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem, eh, nu, faktiski šai grupā tikai 28% devās pie vēlēšanu urnām. Nu, tas kaut ko taču pastāsta, vai ne tā? Un Eirobarometrs turklāt arī parādīja tādus rezultātus, ka, lai arī 93% ES pilsoņu uh, pilnībā sevi sasaist ar savu valsti, nu tā ir tāda asociācija, tad tikai 6% teica, ka viņi jūtas piederīgi ar Eiropas Savienībai. Savā atzinumā nākam klajā ar rekomendācijām gan ES līmenim, gan nacionālajiem līmenim. Un, kad runājam par Eiropas līmeni, tad uzskatām, ka Eiropas Savienības dzīvīgums ir atkarīgs lielā mērā no tā, no tā cik spēcīga būs šī eiropeiskā identitāte. Kad runājam par izglītību, tad mēs nerunājam tikai par to sākotnējo izglītību. Nē, mēs raugāmies uz to no tāda holistiska, visaptveroša skatu punkta. Runājam arī par neformālo izglītību, izglītību jauniešiem, bērniem, vecāka gadagājuma cilvēkiem. Un nerunājam tikai par izglītošanu, tāpat runājam vienkārši arī par komunikāciju un informēšanu. Nu, tāpēc, piemēram, Eiropas Savienības līmenim mēs ierosinām iz, atkal no jauna izveidot informācijas komisiju, eh, komisijas sadaļu. Domājam, ka tas ir tas trūkstošais posms šai ķēdītē. Turklāt prasām plašāku budžetu Erasmus Plus programmai. Uzskatām, ka šī programma ir tā, kas nodrošina izglītības mobilitāti, ir īpaši jauniešiem no dažāda sociālā fona, no dažādiem slāņiem, un tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Man tikai vienu minūti vēl vajadīja. Nu, katrā ziņā centos vienkārši sniegt kopsavilkumu tām rekomendācijām, ko šeit esam iekļāvuši. Gan nacionālam, gan Eiropas līmenim. varbūt arī šīs rekomendācijas nav tādas pilnīgi visu izsmeļošas, jo ideja noteikti ir vēl daudz. Uh, bet vienkārši centāmies tiešām, nu, tā teikt, izkristalizēt to būtiskāko un apklājā ar konkrētiem ierosinājumiem. Un ceram, ka Eiropas komisija un dalībvalstis patiešām ņems eh, vērā šos ieteikumus, uztvers tos nopietni un raudzīsies, kā tos īstenot. Protams, ka mēs ierosinām arī, nu, šeit teikam, kliešā arī pāris provokatīvu domu. Nu, piemēram, 9. maija pasludināšanu par uh, izglītības dienu par Eiropas Savienību, kad plānot uh, darbības visā Eiropas Savienībā, izglītojot par Eiropas Savienību, pārskatot to, kas ticis darīt. Un varētu pat, uh, nu, šāda veida nu, piemēram, tādu mārķējumu veidot, pat kas, jeb tādu apbalvojumu, kas tad varētu eh, pie, tikt piešķirts tādām, tādiem skolotājiem un eh, izglītojušām struktūram, kam vislabāk šai jomā veicas. Paldies! Gribētu lūgt eh, tālāk līdziņotāju Pāvelu izteikties pavisam, pavisam īsi. Darīšu, ko varēšu. Nu, ja man jāsniedz kopsalikums par to galveno vēsti, tad tas būtu šāds. Tā vietā, lai vienkārši izglītot par Eiropas Savienību, mums vajadzētu veicināt mācīšanos, jo mācīšanās ir visaptvarošs process. Tā ir mūži, tas ir mūža garumā process, un tas ir plašs, tas iet pāri klašu robežām, tas tā, skar visas paudzes, un ir tīpaši jauniešus. Kā mēs zinām, izglītība Mm, norisinās visu mūžu, tā ir mūža izglītība. Tas nu, divos līmeņos - formāli, neformāli, formāli skolās, neformāli dažādās jauniešu organizācijās, projektu ietvaros un, uh, un, un caur plašsaziņas līdzekļiem arī neformāli un tā tālāk. Un mums jāpārliecinās, ka visi šie dažādi izglītības veidi papildina viens otru. Ir tīpaši, kad runājam par Eiropas Savienības informāciju un izglītību par Eiropas Savienību. Jau tika minēts, ka uh, laba plašsaziņas līdzekļu apgūšana un tā, tāds eh, prasme šai ziņā vislabāk var palīdzēt mums cīnīties par dažādu veidu dezinformāciju, kas jau tika šodien apspriesta. Neiešu tagad cauri šiem formālās eh, izglītības jautājumiem, par to jau runāja kolēģi. Uh, Tatjana, bet runāšu, ka no neformālu, par neformālu izglītību runājot, ir daudz, kas, kas norisinās šajā jomā. Pastāv projekti, zinām, ka pastāv, piemēram, atšķirības starp mācīšanos un mācīšanu. Un e, viena lieta ir mācīšana par Eiropas Savienību, un otra ir Eiropas Savienības izpieredzes gūšana. Uh, izdzīvošana. Raugos šeit uz klausītājiem, šeit zālē šodien, un te ir tādi, kas ir ieradušies arī mācīties par šo procesu, bet tikpat svarīgi ir arī izdzīvot šīs vērtības, piedzīvot tās pieredzēt šo nepieciešamību iziet uz kompromisu, un tā arī ir daļa no mācību procesa, kas mums jāatbalsta. Zinu, ka mans runas laiks līdz ar to ir arī beidzies. Un tāpēc gribētu vēl tikai teikt, ka tikpat svarīgi ir arī šī oficiālā izglītība nenoliedzami. Ir svarīgi jauniešiem piedāvāt to caur Your Europe, Your Say projektu, kas atkal šodien aizsāks no jauna, jeb jūs Eiropa, jūs teikšana. Un eh, oficiālajā vēstnesī tas publicēts netiek, bet katrā ziņā ir ļoti daudz citu iedvesmojušu projektu papildu šim, kas, ko ir vērts pieminot un ko ir vērts uzsvērt. Un kas ļoti labi ilustrē to, ko sakām šajā dzinumā. Paldies! Paldies! Tālāk došu vārdu Brunjāra kungam, bet gribētu lūgt visus pieturēties pie uzstāšanās laika. Pani Przewodnicząca, Šanovni e, Paņstvo. Lielas paldies priekšādātāji, dāmas un kungi! domāju, tiešām ir tas pats īstākais brīdis, kad apspriest izglītību, un ir arī pēdējais laiks, kad to vajadzētu darīt. Līdz šim, runājot par izglītību, Nu, nu, nesam goši pārāk daudz panākusi. Nu, arī tagad, protams, darbi rādīs, ko esam panākuši. Redzēsim Eiropas parlamenta vēlēšanā šos rezultātus. Mums ir jārunā ar pilsoņiem, jārunā par Eiropas Savienību, jāveicina viņu šis informētības līmenis, jāstāst par to, eh, cik veiksmīgs ir bijis šis Eiropas projekts. Nu, tad redzēsim, kas notiks Eiropas parlamenta vēlēšanās kāda būs vēlē, vēlētāja aktivitāte, vai tā būs apmierinoša, kādi būs vēlēšanu rezultāti. Un, ja tie būs apmierinoši, tad varēsim secināt, ka jā, mūsu centieni izglītošanas jomā ir vainagojušies ar panākumiem. Bet, diemžēl, diemžēl jāsaka, diez vai tā tas notiks. Mēs ļoti selektīvi rīkojamies, um, izvēršot šo informāciju par Eiropas Savienību. Ir tādi, nu, tādi um, nu, stereotipi, kas pastāv, ir tādi nu, vārdi, kas vienmēr tiek pieminēti, un ir tādas plaisas, kas netiek aizpildīts. Tāpēc man ļoti patīk šī doma par tāda dienesta izveidošanu, kas būtu atbildīgs par izglītošanu un informācijas sniegšanu. Mums nepieciešams formalizēt veidu, kā mēs runājam par Eiropas Savienību, kādu mācību par to piedāvājam. Protams, ka mēs jau šeit Eiropas Savienībā nelemjam par mācību sarakstu, bet patiešām ceru, ka izglītība par Eiropas Savienību būs nedalāma kopējā izglītošanas procesa daļa dažādās dalību valstīs. Līdziņotāji jau runāja par to, ka nepieciešams padot roku pasniegt roku, tā teikt, tad ne tik vien mācīt par Eiropas Savienību skolās, bet to vajadzētu darīt, nu, uh, arī ārpus skolas aktivitāšu ietvaros, neformālās izglītības ietvaros. Domāju, ka tas, kas ir darīts līdz šim, ir bijis tāds visai fragmentēts, nav bijis pietiekami instruktīvs, strukturēts, nav bijis pietiekami konkrēts, visaptvarošs šajos projektos, tā viss ir pietrūcis, un domāju, ka nepieciešams tiešām izmantot tādu dienestu, kā Tatjana nu pat ierosināja. Domāju, ka tas atzinums tiešām ir lielisks, un jāsaka, varētu ar to strādāt arī šajā darba grupā tālāk. Bet katrā ziņā vēlos, lai šis atzinums patiešām būtu kas vairāk nekā tikai vērtīgs dokumenta gabals. Nē, nē, mums ir vajadzīgs kas vairāk, ir vajadzīgs sabiedrībā tas šobrīd. Liels paldies! Vēl es gribētu lūgt visiem pieturēties pie atvēlētā uzstāšanās laika, jo nevēlos nogriezt nevienam mikrofonu. Nākamais runātājs Pēciņas kungs. Grazie, prezidente. <clears throat> Sil... Paldies, priekšsādātāji. Pastāv saikne ar darbu, ko veicām vakar. Esmu ārkārtīgi priecīgs par to. Es tiešām pilnībā iestājos par to, kas teikts atzinumā. Uzsvērsim to, cik liela vērtība ir Eiropas Savienībai. Izglītības jomā tas noteikti jāuzsver. Mums ir jāpārliecinās, ka tiešām to atbalstām nezinu ne tikai šādu himnu un armijas palīdzību, bet ir, ir arī šādā izglītības līmenī. Uh, 2004. un 2005. gadā bijām apņēmības pilni. Domājam, ka lūk, ir vajadzīga šī konstitūcija, bet konstitūcijas projekts izgādās atsevišķas valsts to nepieņēma. Arī Eiropas armija vienotrai liekas nepieņemama, no tie parādās šaubas. Nu, redzam, ka ir tāda milzīga šķelšanās. Atgriezīsimies pie tām vienkāršajām vērtībām, pie piederības sajūtas, pie simboliem, kas ļautu cīnīties pret nacionālismu. Mums ir vajadzīgi šādi simboli, emblēmas. Amerikāņi vienmēr runā par savu nacionālo piedarību, un, nu, vai tad, ko tad, lai saka vācu zaldāts, viņš teiks, es esmu es armijas dalībnieks, un es tiešām ceru, ka tā būs. Un tad mēs būsim uzvarējuši šo cīņu pret nacionālismu Francijā, Lielbritānijā, Čehijā, nu vienalga kur. Lūdzu, radīsim šo piederības sajūtu. Paldies, nākamais runātājs Balčakungs. Pasil preto, aby som kritizoval toto stanovisko. Paldies, priekšādātāji. Jā, vēlos eh, atbalstīt šo konkrēto atzinumu. Man ir tāda sajūta, ka te tomēr vēl ir arī neizrunātas vietas. Un te, piemēram, trūkst informācijas par e-mācīšanos. Nu, tas taču ir, tā ir tāda izglītošanas firma, forma, kam ir ļoti plašas nākotnes perspektīvas. Tās noteikti kļūs arvien populārāka sabiedrībā un tiks arvien vairāk izmantot, jo šāda e-mācīšanās e, ir lētāka, tā dod priekšrocības līdz ar to jauniešiem, darba ņēmējiem. Nu, varbūt būtu labi sagatavot atzinumu tieši par e-mācīšanos Eiropā. Jo, manuprāt, Te mēs runājam tiešām par tādu ļoti perspektīvu izglītošanas mm, formu, kas nākotnē varētu būt ārkārtīgi aktuāli. Paldies! Lielas paldies! Tālāk Seņģevs kundze. Priekšādātāji, paldies! Tiešām ļoti spēcīgs atzinums! spēcīgs atzinums, un eh, te runājam par tiem galvenajiem instrumentiem, kas ļaus mainīt eh, Eiropas Savienību, nodrošināt sociālo kohēziju, un runātāja Tatjānai taisnība tikai izglītība var mums šeit palīdzēt. Ja runājam par sociālo līdzsvaru, tad ir ārkārtīgi svarīgi redzēt šo dinamiku, un tam Tjana pievēršas tam, ka, lūk, kā nodrošināt labākas iespējas šīm zemākajiem slāņiem, uzlabot šo integrāciju, un tas ir vienīgais integrācijas veids. Paldies! Un tālāk Morģevska kungs. Paldies, priekšsādātāji! Dāmas un kungi! Kad runājam par šo atzinumu, tad vēlos pieminēt vienu lietu. Ja runājam par izglītību, un tās sasaist ar Eiropas Savienību, tad mums vajadzētu pievērst uzmanību vietējām līmenim, pa, pašvaldībām. Runāju te par ciematu pašvaldībām, par vietējām struktūrām, jo tieši tās ir tās struktūras, kas vislabāk var dot ieguldījumu labākā izglītībā, labākās darba vietās. Un tieši par to jau mēs runājam, kad runājam par Eiropas patriotismu. Tas ir tāds ikdienas praktiskais darbs. Mana ciemata, piemēram, nu, pagasta vadītājs konsultējas ar mani, kad tiek pieņemti šādi lēmumi. Nu, ļoti labi. Vai tas ir tāds labs kanāls, kā veicināt Eiropas Savienības vērtības? Jā, domāju, ka jā. Polijā 85% iedzīvotāju dzīvo tieši lauku reģionos, un viņi atbalsta Eiropas Savienību. Paldies, nākamais runātājs Bolankungs. Milēn, paldies, paldies priekšsēdētāji! Es biju šīs darba grupa, gru, grupas loceklis un pirmām kārtām patiešām vēlos teikt paldies abiem ziņotājiem par lieliski paveikto darbu. Un šoreiz, nu, dien, tie nav tikai tukši vārdi, nē, šī lieta ir visai sarežģīta, ļoti svarīga un tāpat laikā nenoliedzami rezultāts ir izcils. Un tad, tad pārdomas vēl Ja mēs te runājam par Eiropas identitāti, jeb varbūt pat par Eiropas patriotismu, nu tad mums vajadzētu paturēt prātā, nav, ka nav par vēlu um, ka, ka nav par vēlu veidot šo pieeju no apakšas uz augšu, nevis tikai no augšas raudzīties uz leju. Nu, piemēram, ja ir skolas vai nevalstiskās organizācijas vai kaut kāda veida citas struktūras, kas piedāvā izglītību, tad mums jāsāk ar skaidrošanas darbu tieši viņiem. Tieši šajā konkrētajā pilsētā jāsaka, lūk, tā ir Eiropas pilsēta, Eiropaiska pilsēta, un jāskaidro, kāpēc. Lai paraugamies atpakaļ vēsturē, kā šis reģions attīstījies, kā pilsēta augus, kā šis ciems radies. Un tad šo informāciju, šīs zināšanas varam izvērst. nu, piemēram, runāt par to, kā tas ir, ka šis ciemats bija daļa no Eiropas, un tagad pol Eiropa ir kļuvusi par politisku struktūru, kas, protams, nav perfekta, pie tā vēl ir jāstrādā. Un, ja mums pie tā jāstrādā, tad tādā gadījumā jāsāk tieši ar piedalīšanos vēlēšanās. Un, protams, ka jāsāk arī ar pašizglītošanos par to, ko nozīmē viss šī līdzdalība un tā tālāk. Un, domāju, pilnīgi acīm redzami ir tas, ko es nu pat teicu. Jā, nu, ir ļoti svarīgi sākt šai līmenī. Nevaram sākt tādu mācīšanu par Eiropas Savienību, nezinu, kaut kur no augšas par Eiropas parlamenta komisijas lomu. Nē, ar to nevaram sākt. Priekšādā tajā jāzina, man laiks beidzies. Paldies! Nākamais runātājs Reimerkungs. Micro? Okay, perfect. Uh, thank you, madam. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu tomēr vācu valodā, man nedaudz vieglāk tā būs. Mēs visi par maz zinām par Eiropu, Eiropas attīstību un ja mēs jautājam ģimenes locekļiem, draugiem, tad arī saņemam uh, pārāk maz atbilžu un pateicoties ekonom, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejai, mēs nodarbojamies ar šiem svarīgiem jautājumiem un iegudam, dodam ieguldījumu Eiropas strateģiskā nākotnē. Ja mēs nenodarbojasimies ar šiem jautājumiem, tad mūsu kopējā ideja un nākotne būs nopietni apdraudētas jau mēs uh, jau daudz ko esam palaiduši garām šā jomā. Ja mums būtu bijusi labākā apmācība un izglītība, mēs uh, sev būtu aiztaupījuši daudzas problēmas. Gribu pateikties referentei un līdz, uh, ziņotāju līdziņotājam par viņu ieguldījumu un par uh, Uh, priekšlikumiem, ko mēs uh, apspriežām. Šis uh, dokuments ir ļoti labi uzrakstīts un, protams, nevar būt, ka mēs visus tematus varam iekļaut strateģiskā dokumentā un uh, Mums uh, ir jārunā par uh, konkurēt spējīgu ekonomiku, sabiedrību un par sabiedrību, kas ir spējīga pretoties ārējiem satricinājumiem. Un uh, mums ir ļoti laba iespēja mūsu komitejā strādāt arī pie temata Eiropas Savienība un izglītība un turpmāk paturēt šo jautājumu darba kārtībā. Paldies! Um, <clears throat> like to, uh... Paldies, vēlos uh, pateikties uh, ziņotājai, līdziņotājam un uh, pētniecības grupai par labi sagatavoto atzinumu. Izglītība un apmācība ir svarīga Eiropas Savienības nākotnē. Es arī pats esmu piedzīvojis uh, poz, visu pozitīvo, ko Eiropas Savienība ir devusi manai uh, kopienai un uh, ir uh, uzlikts uh, plakāts par Eiropas Savienības infrastruktūras ieguldījumiem, bet es domāju, ka mums būtu jāiet tālāk un jāizglīto atsevišķas kopienas, kas ir ļoti atšķirīgas. Tāpat būtu jāizglīto arī deputāti, un es kritizēju deputātus. Uh, kuri eh, runājot ar eh, pilsoņiem, es šeit domāju arī par Eiropas parlamentu deputātiem, viņi tieks ar pilsoņiem tikai tad, kad tuvojas vēlēšanas. Es domāju, ka viņi daudz ko varētu darīt, lai izglītotu Eiropas saimnības pilsoņus un eh, arī izglītotu arī ārpus Eiropas saimnības robežām par Eiropas Savienību Paldies. Tagad vārds ziņotājiem īsti. Jā, pateicos par uh, izteiktiem komentāriem. Es piekrītu daudziem jūsu ierosinājumiem, un to es arī norādīju savā ievadrunā, ka uh, tas vēl nav viss, ko mēs varam kopīgiem spēkiem paveikt. Mēs esam uh, šī darba grupā, un mēs ņemsim vērā jūsu ieteikumus. Slavamīrs jau ir aizgājis prom, bet es uzskatu, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas uh, būs uh, svarīgas tās uh, gan no vēlētāju aktivitātes viedokļa, gan arī attiecībā uz to, kas tiks ievēlēts parlamentā. Tas liecinās, ko cilvēki domā par Eiropas Savienību Tāpat uh, pastāv stereotipi un ļoti fragmentētas zināšanas par Eiropas Savienību. Un mēs arī atzinumā runājam par Eiropas stratēģiju, nacionālām stratēģijām un jāpatur prātā, ka izglītība ir dalību valstu kompetence un Eiropas Savienībai ir tikai papildu loma šai jomā spēlējama. Eiropas Savienība nevar uzspiest ne izglītības programmas, neko citu. Daži teica, ka ļoti svarīgi ir uh, strādāt arī kopienu līmenī. Nu jā, tā ir, bet es ceru, ka dalību valstu stratēģija arī uh, būs uh, uz to vērsta. Un, uh, aicinās rīkoties arī vietējā līmenī. E, e, e, apmācība. Jā, vienā punktā par to mēs arī runājam. Par, tas ir viens punkts 13 Eh, par apmācības platformām. Jā, jau tagad pastāv internetā šādas platformas, un mēs vēlamies, lai tās būtu apvienotas vienā kopīgā platformā, kas būtu pieejama visās valodās ar uh, mācību materiāliem, gan, uh, ko var izmantot skolotāji, gan skolēni. Liels paldies visiem vēlreiz. Un tagad vārds Pāvelam. Runāšu čehu valodā. Jā. Gribu pateikties visiem par pausto atbalstu. Man bija ļoti liels prieks sadarboties ar Tatjānu un ar mūsu ekspertu. Un bija arī ļoti aktīvi grupas locekļi. Jā, Jācīgs Kraučuks ļoti veiksmīgi vadīja šo grupas darbu. Un gribu pateikties Stabrīnai no sekretariāta, kur mūs ļoti atbalstīja darbā. Eh, jā, es pilnībā piekrītu, ka mums šis dokuments ir jāīsteno praksē, un tādēļ ir svarīgi domāt par komunikāciju, par saziņu, par to, kā to labāk nodrošināt. Par to, kā, sad, kā komitejai sazināties ar mūsu sadarbības tīkliem. Un pēc cīnī kungs norādīja, ka simboli ir ļoti nozīmīgi, un es pilnībā viņām piekrītu. Simboli ir saistīti ar emocijām, uh, emocijas eh, var nostiprināt mūsu vērtības. Un Tatjana ļoti pareizi teica, ka mums ir aktīvi jādarbojas eh, sociālajos tīklos, eh, tiešsaistē, un ir arī mājas lapa Eiropas parlamentam, kas saucas, ko Eiropa dara manā labā. Tagad mēs izskatīsim trešo grozījumu, ar eh, par trīm grozījumu. Uh, vai kāds iebilst pret šo grozījumu. Ja nē, tad tas ir pieņemts. Tālāk otrais grozījums par 1.4 eh, autoras grozījums. Ja neviens neiebilst, tad tas ir pieņemts. Un tālāk ir 1.20. To ir iesniegusi Altfāders kundze. Es saprotu, ka šeit ir kompromiss sagatavots, kas ar to iepazīstinās lūdzu. Patiesībā kompromiss ir tāds, ir divi grozījumi, gan pirmais, gan ceturtais grozījums, un mēs apspriedāmies ar uh, locekļiem un ar uh, līdziņotāju, un mēs uh, vienojāmies par kompromisu, iekļaujot abus grozījumus, un to jūs varat redzēt uz ekrāna, nolasīšu, sākot ar pirmo uh, teikumu atzīmē Šūmaņa deklarācijas, ar ko uh, 1950. gada 9. maijā nāca klajā Roberts Šūmanis uh, uh vērienīgumu, proti, ka Eiropa neizveid, Eiropu neizveidos uzreiz, bet to veidos konkrēti sasniegumi, kas pirmām kārtām radīs solidaritāti. Un tādēļ ierosina Eiropas uh, dienu 9. maijā noteikt vai īpašu Eiropas izglītības dienu atzīmēt dalību valstīs un tam jākļūst par uh, izējas punktu uh, mācību pasākumu plānošanai saistībā ar Eiropas Savienību. Ir arī Kšištofa Balona. Uh, Tātad šis uh, grozījums iekļauts, ja neviens neiebilst pret kompromisu, kompromiss ir pieņemts un tagad aicinu balstot par atzinumu kopumā plus viena valsts So I guess... Uh, šķiet, ka varam pabeigt uh, balsojumu. 160 pret 1, pret 1 atturas apsveicam uh, uh, ziņotājus. Tagad aicinu Hainišas kundzi nākt prezidijā digitālā uh, veselība pratība. Frau Präsidentin, liebe Mitglieder. Priekšsādātāji, godātie uh, komitejas locekļi, iespēju par, uh, pateicos par iespēju uzstāties. Mēs visu laiku runājām par informācijas digitalizāciju, nepatiesu informāciju, izglītību, un tagad mēs nonākam pie jautājuma par digitālo veselību pratību jo šodien beidz pastāvēt medicīna tādā formā, kā mēs to pazīstam. Un cilvēkiem tagad ir jākļūst par, jāapgūst digitālās veselības pratības prasmes un uh, tas uh, uzlabos gan uh, ārstu, gan uh, pacientu, gan pilsoņu kompetences. Digitālais uh, veselības tirgus uh, novērt pie tā, ka saplūst uh, cilvēka un digitālās tehnoloģijas. Cilvēks kļūst par uh, Uh, digitālu būtni un uh, digitālā vide ietekmē ikdienas uh, dzīvi, cilvēka ķermeni un garu. Un šīs visas digitālās uh, attīstības ietekmē mūsu smadzenes, vai mēs to vēlamies vai nē. Digitālā pasaule ir cilvēka veidota pasaule, un tādēļ to var arī gudri veidot. Un eh, domājot par veselības aprī, aprūpi, uh, Eh, digitālajā pasaulē ir eh, tāda, kas balstās uz kompetenci, tai pašai eh, laikā arī veselības jomā, un ir jādomā par digitālo veselības aprūpi. Tādēļ nepieciešama uh, E, Eiropas e, stratēģiju, kas uzlabo digitālo kompetenci šajā jomā, un arī dalību valstīs ir jāizveid, jānosaka konkrēti mērķi un to īstenošanas stratēģija. Cilvēki, kam ir digitālās kompetences, var aktīvāk iesaistīties savas veselības aprūpes procesā, e, taisa īpaši skar gados vecākus cilvēkus. Šī iniciatīva paredz programmas un iniciatīvas aicinot uh, dalību valsts un komisiju īstenot šīs programmas, lai uh, gados vecāki cilvēki ar uh, cilvēku ar invaliditāti un migrācijas izcelsmi varētu aktīvi piedalīties veselības aprūpē. Eiropā ir ļoti daudz, kas jādara šai ziņā. 70 miljoni eiropiešu neprot uh, labi lasīt un uh, rakstīt, viņiem trūks digitālo prasmju, un tādēļ viņi cieši no bezdarba, nabadzības un sociālās iztumtības draudiem. Jāmācās ir visā mūža garumā, gan uh, formālā, gan neformālā veidā. Uh, pozitīva ietekme uh, ir ļoti nozīmīga, domājot par izglītību, jau agrā vecumā, ko gūst gan ģimenē, gan bērnu dārzā, gan skolā, un tas viss liek pamatus turpmākām izglītības spējām un motivācijai. Un arī veselība ir saistīta ar lasīt prasmi. Uh, ir īstenots projekts Vācijā, kas liecina par to, ka 50% pieaugušo Vācijā ir grūti atrast informāciju, izlasīt un saprast par veselības aprūpes jautājumiem. Ir daudz cilvēku, kas neprot labi lasīt un rakstīt, un tādēļ mums uh, ir šī iniciatīva jāapspriež Eiropas parlamenta vēlēšanu uh, kampaņas laikā, tātad jārunā ar cilvēkiem, ko uh, pilsoņi uh, vēlas, un mums jāpalīdz viņiem labāk uh, saprast informāciju, kas ir sasniedzama. Internetā agrāk teica, ka ābols dienā palīdz neiet pie ārsta, tagad viena aplikācija pārlūk programma palīdzēs mums tik bieži neiet pie ārsta. Un mums ir jārāda paraugs uh, ar šo iniciatīvu, domājot uh, par nākotnes attīstību. Un es gribu pateikties iniciatīvas grupai un Klaudijai no sekretariāta, kas mums ir ļoti daudz palīdzējusi. Thank you very much. Liels paldies! Es saprotu, ka ir iesniegti trīs grozījumi, ko jūs atbalstāt. Ja kādam ir iebildumi pret šiem grozījumiem, tad lūdzu sakiet to. Ja nē, tad aicinu balsot par šo atzinumu. No, no one requested that. Okay, that's good. So now, uh... Tagad vēl daži uh, nav nobalsojuši. Tagad beidzam balsot. 153 pār, 2 atturās. Apsveicam autori. Like the... Tagad aicinu uh, referentu Kertisu par uh, Eiropas regulējumu attiecībā uz endokrīnajiem disruptoriem. Šis punkts tika pārcelts uz šodienu. Vakar tāds lēmums tika pieņemts. Mr. Kurtis. Kurtis kungs. Okay, while we are waiting for Mr. Curtis. Mēr mēs gaidām uh, Kertisa kungu, aicinu pievērsties punktam citi jautājumi un plenārs sēdē ir jāapstiprina izmaiņas grupu sastāvā. Uh, Lasjauskas pāriet no Ekosoka, Sikers pāriet no Intus Ten, Pelcers no Tenus Inta. Dorotija Andersena pamat mūsu uh, ekokomiteju un Sorgenfrai pievienojas eko. Vai plenārsēde var apstiprināt šīs izmaiņas? Un tagad vārds eh, Brānam, lūdzu, nāciet šeit pie prezidija galda. Uh, thank you, President. Apologies for. Paldies, priekšsādātāji. Es atvainojos, ka es mazliet iekavējos. Man ir grūti sēdēt, un man uh, uh vajadzēja, un es tāpēc staigāju apkārt, lai turētu muguru brīvāk. Bet tagad runājot par eh, endokrīnaģiem disruptoriem, var negatīvi ietekmēt endokrīno sistēmu cilvēkiem, dzīvniekiem, vai tie būtu, vai šie disruptori būtu dabiskas vai, vai sintētiskas izcelsmes un uh, to līmeņa pieaugums var nākt no dažādām vielām, kas nav eh, klāt mūsu ikdienas dzīvēs, eh, vai no pesticīdu eh, lietošanas. Mūsu organismos hormāni darbojas ietekmējot eh, mūsu organismu darbību, bet endokrīnie disruptori, kuri parādās ikdienā gan bērnu eļļās, gan parabenos kosmetikā, gan plastmasās. Un 99. gadā kopiena pieņēma kopienu stratēģiju endokrīno disruptoru sakarā, kā pie kuras notiek strādāts, un arī ir teikti veidījumi. Uh, eh, um, starptautiskā līmenī. Pēc 20 gadus vēlāk, pēc stratēģijas pieņemšanas šo paziņojumu mēs varam uzskatīt kā fitnes pārbauda esošai likumdošanai. Šīs eh, eh, komunikācijas struktūras ir Eiropas politikas eh, un, un regulējumi šobrīd, endokrīnie disruptori un turpinājums mūsu politikai. Uh, distruktoru sakarā. Un pirmo reizi mēs esam eh, pievērsuši visaptverošu skatījumu šiem datiem, kas tiek uzklāti, uzkrāti viscaur pētījuma darba laikā. Tāpat arī tiek organizēts ikgadējs eh, ir trešā to pušu eh, fórums, kur tiekās uh, ieinteresētās puses, lai īstenotu specifiskas eh, kampaņas. Mūsu dokumentu projekts atbalsta komitīs, eh, komisijas stratēģiju, bet aicinu to stiprināt un ieteikumi, kas ir iekļauti komentāru sadaļā un iekļauti. Iekļauj plašākas uh, publiskās konsultācijas, piesaistot pilsonisko sabiedrību un uh, priekšlikumi ir saistīti ar esošo eh, likumdošanu, kas ir iekļauts 7. parlamentu plānā. Tāpat arī stratēģija ir jāstiprina ar reālām darbībām, kur tiek nosprausti termiņi un eh, mērķi, kā arī eh, rūpīgi, lai tiktu ievērots piesardzības princips. Kā vienmēr zinātniskos un medicīniskos atzinumus. Mēs mēģinamies izvairīties no ļoti gariem un apgrītinošiem zinātniskiem skaidrojumiem, bet tie var tikt atrast komisijas paziņojumā. Ir divas aktīvas pētījuma grupas. Mēs esam saņēmuši daudz komentāru, daudz devumu no mūsu locekļiem, un Eh, komisijas darbs bija ļoti noderīgs šajā sakarā. Tā. Eh, komisija eh, bija ļoti aktīva loma šoreiz, kas nevienmēr ir priekšsēdētāji, jūs to zināt, tāpat arī mēs konsultējamies gan ar NVO, gan ar attiecīgo nozaru un vienu no vadošajiem ekspertiem Molto Vāniju profesors Motovānī, kurš vairāk kārtīgi iepazinās ar mūsu dokumentiem, tīpaši pēdējā etapā, lai sekotu tam, vai lai zinātniskās detaļas tiek izklāstītas pareizi. Devits Sīrs eh, sagatavoja nostājas tekstu pirms desmit gadiem, un arī viņš strādāja pētījumu grupām. E, šajā atzinumā, tāpat kā citos, liela nozīme tiek pievērsta līdzsvaram, lai varētu ņemt vērā vajadzības nozarei arotbiedrībām, e, apzinoties arī to, kāds ir NVO viedoklis šajā sakarā. Un tā kā mums nebija nevienas balss pret un nevienas atturēšanās, e, tas liek domāt, ka mums ir izdevies līdzsvaru panākt un ceru, ka visi domā tāpat. Es vēlos pateikties visiem, kuri strādāja pie šiem jautājumiem komisijas sekretariātam, it īpaši Monikai un eh, arī profesoram Montovānī, kurš ļoti aktīvi piedalījās šajā darbā. Paldies mūsu ziņotājiem un tagad eh, do, dod vārdu Makuleviču škunkam. Paldies priekšsēdētāji, es vēlos pateikties ziņotāju par spožo darbu, ko viņš ir paveicis kopā ar ekspertu un pētījumu grupu. Man bija tas prieks strādāt pētījumu grupā, un mēs varējām organizēt patiesi kvalitatīvas debatas. Ļoti labi, ka Mēs varējām bez emocijām pieiet šim jautājumam un parādīt to, cik tas nozīmīgs ir vispārīgai sabiedrībai. Mēs atrodam endokri, endokrinos disruptors ikdienā um, priekšmetos, ko mēs lietojam, plasmas izstrādājumus, nereti pārtika, un tāpēc mums ir ļoti piesardzīgi pret tiem jāizturas. Es apsveicu jūs ieteikumu uh, lūgt komisiju gūt vairāk finansējuma pētnieciskajam darbam un izstrādāt jaunus rīkus, vienlaicīgi pētot esošos pierādījumus par to, ja, va, attiecībā uz to, vai bīstamās vielas ir mūsu vidē atrodamas un kur, un tāpat ļoti nozīmīgi ir balstīties uz zinātniskiem pētījumiem un piedāri, pie, pierādījumiem. Vienlaicīgi mēs visi esam patērētāji, vecāki un apzināmies to, cik svarīga ir pienācīga stratēģija, kas ir ļoti svarīgi kad ir multipls Um, lietojumu, ga, multipli lietojumu dienā, kad tiek absorbētas vairākas šīs substances dienā. Tāpēc vēlreiz paldies referentam par um, Eh, spožo darbu. Es vēlos pateikties arī britu kolēģiem par augsto ziņojumu līmeni, jūsu parādītajām zināšanām, un es arī ceru, ka jūs turpināsit darbu kopā ar mums turpmāk. Paldies! Nākošais runātājs Raunimā kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, vicepriekšsēdētāji apsveicu referentu par šo sagatavotu atzinumu projektu. Šis eh, teksts, ar kuru es eh, iesākumā īsi iepazinos sākumā, un pēc tam man likās, ko es varu šajā sakarā teikt, jo tas viss šita balstīts uz ļoti robustiem pamatiem. Mēs šeit runājam par endokrīno disruptoru ietekmi ikdienā šie endokrīnie disruptori ir atrodami dažādos ikdienas lietojuma priekšmetos, tāpat pārtiks produktos un attiecīgi būtu nozīmīgi izgaismot notiekošo. Ir ļoti svarīgi gūt skaidru priekšstatu par to, kā šie disruptori ietekmē mūsu ikdienas dzīvi, kā tie ir un kādā veidā tie ir atrodami gan mūsu patēriņa priekšmetos, mūsu pārtiks produktos. Un tāpēc es vēlreiz vēlos pateikties īpaši referentam par sagatavoto dokumentu un domāju, ka pateicoties šim tekstam tiks pieņemta īpaša likumdošana. Jo šeit ir runa par um, gan par patērētāju veselību, gan arī par nozares interesēm. Paldies! Nākošais runātājs ir Ālikungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, vēlos izteikties kā NATO sekcijas pārstāvis un it īpaši vēlos pateikties kolēģim Brajanam par viņa veikumu. Tas ir ļoti līdzsvarots un visādā ziņā lielisks darbs. E, tāpat viņu atbalstīja profesors Montovāni un citi kolēģi, kas ir zinoši cilvēki šajā specifiskajā jomā. Ļoti labi, ka mūsu ziņotājs pievērsās tieši šiem cilvēkiem. Bez tam Brajans e, ļoti labi ir pastrādājis, sagatavojot šo sarežģīto atzinumu. Neraugoties uz e, visām grūtībām, Brajanam izdevās panākt labu rezultātu. Nedrīkstam aizmirst to, ka tas ietekmēs gan e, inovācijas, gan nozares darbu un arī skars mūsu attiecības ar trešajām valstīm. Līdz ar to, Brian, tik tiešām šis ir ļoti labs darbs. Bez tam Brians balstījās uz šobrīd esošajām zināšanām, kas ir ļoti pozitīvi. Tas deva iespēju novērst konfliktu konfliktus attiecībā uz atsevišķiem e, disruptoriem, un es aicinu e, visus balsot par šiem tekstiem. Paldies! Nākošais runātājs. Arī man bija tas gods un prieks strādāt pētījumu grupā, un gan Brajana, gan Vladimira Pokornī grupas vadītāja veiktais darbs bija tik tiešām augstā līmenī. Bez tam vēlos atgādināt jums to, kā ķer, cilvēku ķermenī atrodas vesela sistēma ar hormoniem, dziedzeriem, ka eh, tā ir signāla pārraida sistēma un tā ietekmē visas mūsu ķermeņa funkcijas. Turklāt vēl ir jārunā par to, kā ja šie elementi, ar kuriem mēs saskaramies ikdienā pārtikā, lietojam uzturā, mums ir jāzina, kā tie var ietekmēt mūsu organismu. Es varētu izteikties vēl daudz plašāk par šiem jautājumiem, bet es vēlos vismaz norādīt, ka mēs nedrīkstam apriežoties tikai ar vienu ziņojumu, un tāpēc es vēlētos lūgt ekonomikas un sociālo lietu komiteju izveidot pastāvīgu darba grupu, kas skatītu šos jautājumus un arī kura sniegtu katru gadu informāciju, ziņojot mums par eh, izmaiņām sistēmā, jo tā ir daļa no mūsu ikdienas un apzinoties to, ka atsevišķas lietas notiek ātrāk nekā mēs spējam tās pārvaldīt Katrā ziņā vēlreiz paldies eh, Brajanam par sagatavo tekstu, un tikai pēc kāda laika mēs varēsim izprast, cik nozīmīgs bija šis teksts. Paldies, Vilkungs! Paldies arī es vēlos eh, pievienoties pateicības vārdiem ziņotājam par sagatavoto tekstu. Šis ir ļoti sarežģīts temats, un eh, Es saskāros ar to e, pēdējo 20-25 gadu laikā. Mums ir jābūt ļoti vērīgiem šajos aspektos. Tāpat Brajans norādīja, ir norādījis savu tekstālus nedrošiem produktiem no trešiem valstīm. Mums ir jāapzinās, ka šeit ir un par pārtikas drošumu jautājumu, ka mums vienmēr ir jāpievērš uzmanība tīpaši tad, kad jauni vildinoši produkti tiek ievesti no uh, Eh, citām valstīm, mums ir jāpārliecinās, ka eh, tiem nav piesaistītas nekādas endokrīnas sekas. Eh, par Tāpat saistot šo jautājumu klimatu pārmaiņam, es domāju, ka to var saistīt arī ar ilgspējīgu attīstību. Man šķiet, ka neviens no mērķiem endokrīnos disruptors neiekļauj, bet šī ir tā joma, kurā mums ir visu laiku jābūt ļoti vērīgiem. Paldies! Tagad es dodu vārdu vēlreiz ziņotājam, eh, lai viņš varētu izdarīt kopsavilkumu par komentāriem. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, es jūtu, cik, cik daudz pilnīgi kūstu no komplimentiem. Un pētniecības grupa grupā, kurā mēs strādājām, bija ļoti daudz labās gribas. Mēs zinājām, ka pastāv problēmas un pretruns un ka mums ir jāatrod līdzsvars un tas viss kopā palīdzēja eh, veidot darbu ļoti daudz vienkāršāku. Mindaugas aktīvi strādāja šajā pētniecības grupā un uh, pateicos tam, ko jūs norādījāt par eh, vairāk finansējumu, par piesardzības principu. Viens no uh, E, sarežģītiem jautājumiem, bet e, mēs e, to noformulējam ar vārdu iespējami ticami, kur varētu būt pastāvēt iespēja vai ticam iespēja, ka šāds endokrīnas disruptors var izdarīt, nodarīt kādu kaitējumu. Tas bija jāapzinās. Un, eh, ja mums attiecīgā etapā būtu bijis eh, piesardzības princips spēkā, mēs būtu varējuši izglābt tūkstošiem dzīvu, tāpēc viņa daugas priekšlikumi bija ļoti nozīmīgi. Perko sacītais par eh, pārtiks un lauksaimniecības nozari Un šeit es atkal atgriežos pie līdzsveru jautājumiem. Mums ir jāapzinās, kādas briesmas var draudēt, bet mums ir arī jāsaglabā nozars e, dzīvotspēja. Arī tāpēc tas ir būtisks jautājums šajā sakarā. Maricio sekcijas eh, priekšsēdētājs norādījis trešajām valstīm. To norādīja Jonatans Pils. Jā, mums ir nepārtraukti jāsako šiem jautājumiem. Tāpat eh, Paume, kas eh, ļoti aktīvi strādāja darba grupā, pētniecības grupā, arī koncentrējās uz būtiskiem jautājumiem par eh, pastāvīgo mm, pētījumu grupu. Es neesmu pārliecināts, bet pilnīgi skaidrs ir, ka šīs jautājums ir tāds, kuram jāseko ir nepārtraukti. Es arī sekošu tam, kā viss eh, risinās tālāk, un šis nav pēdējais atzinums, ko mūsu komiteja gatavo par endokrīniem disruptoriem. Tāpat Jonatans atsītais par uh, E, ilgtspējīgu ražošanu un par to, ka jābūt ļoti vērīgiem priekšsēdētājiem. Esmu gatavojis vairākus atzinumus, un šis mans, ir mans pēdējais, ko es gatavoju Ekosok komitejā. Es tāpats jūtu, un es nezinu, kā tālāk veidosies attiecības ar manu valsti, bet Viscaur es vēlos pateikties par sniegu saņemto atbalstu. E, Ekoso komitejā strādāju kopš 2002. gada, un es vēlos pateikties e, par atbalstu visiem. Kopš 2002. gada man ir bijusi lieliska sadarbība ar e, grupas locekļiem, ar sekretariātu, un mēs nereti gadījumos, kad mēs nevarējām vienoties pēc eh, sākotnēji par eh, kādu jautājumu mums bija, mums tomēr izdevās eh, panākt kompromisu daudzos gadījumos. Vēlreiz vēlos pateikties visiem. Tiešām ļoti laipni vārdi. Paldies! Paldies, ka sagatavojāt tik lielu atzinumu! Redzu, ka esat iesnieguši arī vairāk, iesniedzis pats arī vairākus grozījumus. Vai kāds ir pret šiem eh, ziņotāju iesniegtiem grozījumiem? Nē? Ļoti labi. Tad tādā gadījumā balsosim visi par atzinumu elektroniski par šo galere versiju. Lūdzu. Okay, so now we can close the vote. Balsojums beidzies. 171 par, viens atturējās. Apsveicam! This, uh, we... Līdz ar to mūsu šodienas dar darba kārtība pie atzinumiem ir beigusies, bet mums vēl jāapstiprina vairāki grozījumi galvenokārt tāpēc, ka mūsu kolēģi Gabriela Bišop ir ķērusies pie cita mm, darba un vēlam viņai, protams, veiksmi, bet tātad attiecīgi mm, ir izmaiņas komitejas specializēto nodaļu sastāvā. Tāpēc lūkšu apstiprināt. Robkes kungs saistās eh, Gabrielu Bišopu eh, prezidijā. Vai kāds iebilst? Nē. Tālāk Dorte Andersene aizstās Berntu Falenkampu kas atkāpies no prezidija. Šķiet arī neviens nav pret šo grozījumu. Tālāk Robkes kungs aizstāvs Bišopu kundzi arī Eiropas pilsoniskās sadarbības organizācijas sadarbības grupā. Neviens neiebilst? Neapstiprinām. Robke aizstās Gabrielu Bišopu arī dzen ES un Ķīnas apaļā galda sastāvā. Neviens neiebilst? Ļoti labi, tad apstiprinām to. Un vēl pēdējā izmaiņa. Berivana Ongorūru savukārt aizstās eh, Gabriela Bišofi eh, procedūras paneļa sastāvā. Apstiprināts? Labi. Līdz ar to paldies visiem. Paldies, ka tik aktīvi darbojāties šodien plenāru sesijā. Līdz ar to darbs ir noslēdzies. Nākamais paredzēts 15. un 16. maijā Šārtlemaņa ēkā un vēl jums visiem lielisku dienu. Paldies arī valsts sekretariātam un priekšādātāji saka paldies tulkiem. Tulki saka paldies visiem, kas mūs klausījās. Thank you.